ekonomiskās pārvaldības pārskata galvenos punktus, ko komisija 28. novembrī publicēja. Komisija jau bija iespēja ar ekonu komiteju pārspriest šo paziņojumu 2. decembrī komitejas sanāksmē, un priecāšos šo svarīgo jautājumu ar jums pārspriest arī šodien un tuvākajā nākotnē. Sākšu ar konstatējumu, ka ekonomiskā un finanšu krīze Eh, mums paver acis uz būtiskiem trūkumiem ekonomiskās pārvaldības eh, modelī. Eiropas eh, komisija ir uzsākusi vairākas rīcības. Uh, Un e, tas ir parādījis, ka tas, kas pirms dažiem gadiem šķita piemērots pārvaldības modelis, ir izrādies nepiemērots. Ir izveidots tāds kā ugunsmūrs Eiropas stabilitātes mehānisms, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti. Esam izveidojuši Banku Savienību, lai risinātu finanšu sektoru fragmentācijas problēmu, kā arī e, padarīt vienkāršāk piekļuvi finansējumu. Esam arī ekonomisko pārvaldību stiprinājuši, stiprinot ekonomisko un budžetu politiku koordinācija sešpāk un divpāk ir galvenie elementi, kas ir ļauši mums stiprināt ekonomisko pārvaldību. Tie ir stiprinājuši budžetu uzraudzību, sabotāts un izaugsmas paktu ietveros, kā arī izaugsmas eh, eh, politikas rezultātā eh, raugoties uz to, lai makroekonomiskais nelīdzsvars tiktu mazināts un esam ekonomiskos, ekonomisko uh, un budžeta politikas uzraudzību iedibinājuši Eiropas pusgada e, eh, ietveros. Eiropas komisija tagad ir pārskatījusi šos jaun eh, iedibinātos instrumentus. Mums ir jānovērtē trīs elementi šajos divus pakā un sešu pakā. Pirmkārt, mums ir jānovērtē eh, regula efektivitāte. Tātad, cik lielā mērā eh, jaunais regulējums ir bijis piemērots mērķu sasniegšanai. Otrkārt, mums ir jāvērtē, cik lielā mērā regulas ir uzlabojušas ekonomiskā pārvaldība kopumā un visbeidzot, kā ekonomiskās pārvaldības noteikumi ir palīdzējuši eh, ekonomisko pārvaldību Eiropas saimnībā īstenot. Ņemot vērā to, eh, ka ir pagājuši pagājis tikai diezgan neilgs laiks kopš uh, regulas stāšanās spēkā, mums ir tikai uh, ierobežot pieredze ar to, un daudz instrumentu vēl nav pārbaudīti praksē. E, galvenokārt ek e, ekonomiskās nelīdzsvar procedūras. Un um, šie instrumenti ir izveidot krīzes uh, laikā, kā arī īsi pēc tās. Uh, <clears throat> Tādēļ mums ir vēl pat labam grūti sniegt galēju vērtējumu. Um, attiecīgi komisijas uh, uh, paziņojums ir diezgan uh, īs un 2016. gadā sešpakam un 2013. gadā divpakai. Uh, Tātad mēs eh, arī um, izvērtējām uh, dažoda regulējuma sav, uh, eh, savstarpējās saistības. Esam konstatējuši, ka ekonomiskā pārvaldība ir padziļināta, paplašināta un ir panāts progress attiecībā uz uh, fiskālas politikas konsolidāciju un makroekonomiskā nelīdzsvaru mazināšanu. Komisija identificē arī dažādas jomas, kurās varētu notikt uzlabojumi galvenokārt. Uh, ir jāmazina sistēmas eh, sarežģītība attiecībā uz eh, nevajadzīgas pārklāšanās novēršana eh, un sabotāts un izaugsmas līgumā arī ir atsevišķi trūkumi konstatēti, ir vajadzīga lielāka caurskatāmība un efektīvāka regulējuma piemērošana. Arī dalībvalstīm ir savs darāmais, kas varētu uh, palīdzēt reformas eh, padarīt iedarbīgākas Eiropas pusgada pasākumu ietveros, um, lai maznātu izaugsmas nelīdzsvaru un stiprinātu konverģents. Likumdevējiem ir uh, arī jānodrošina uh, lielāka caurskatāmība, uh, kas uzlabot leģitimitāti. Ir jāiesaist šajā procesā visas iesaistītās puses, tajā skaitā Eiropas parlaments, kas, eh, kurām ir atslēga nozīme, lai nodrošinātu demokrātisko leģitimitāti, kā arī uh, politisko lēmumu pārskatīšanas leģitimitāti kopumā. Uh, Eh, komisijas paziņojums ir eh, pamats debatēm, kas eh, varētu risināties tuvāku mēnešu gaitā. Priekšsēdus kundze, gumēdājumi deputāti, es ar prieku uzklausīšu jūsu komentārus. Paldies, komisāra kungs, par paziņojumu. Tagad dosim vārdu vispirms ehm, politisko grupu pārstāvjiem, vispirms Burkhards Balts, Tautas partijas grupas vārdā. Paldies priekšsēdus kundze, ka Eiropas tautas partija mēs, protams, eh, esam priecīgi par šīs dienas domu apmaiņu. Apsveicam, ka komisija eh, sešpaks un divu pakas vērtē kopumā pozitīvi. Mēs redzam, ka vairumā dalību valstu budžeta deficīti mazinās. <clears throat> mēs atbalstam arī komisijas eh, prasību dalībvalstīm, ka struktūra reformas ir jāturpina. Arī mēs tās, protams, uzskatām par nepieciešamam. Mēs arī atbalstam komisiju tās prasībā, ka eh, stabilitātes un izaugsmas pakts e, savā esošajā formā ir e, labs pamats mūsu nākotnes darbam. Esošie notiekumi ir jāpiemēro konsekvents, stabilitātes un izaugsmas pakts ir e, izaispunkts e, konkurētspējīgai, e, ilgspējīgai Eiropas tautsēmniecībai, kurš grib paktu uh, fundamentāli uh, apšaubīt vai atšķēdīt, tas pagātnes kļūdas uh, draud atkārtot. Uh, situācijas izskaistināšana nekāda labuma nav devusi taisnu otrādi. Mēs esam piedzīvojuši parādu un finanšu krīzes spirāli. Uh, Ir muļķīgi eh, runāt par to, eh, ka investīcijas un izaugsmas, eh, izaugsma nav iespējama stabilitātes un izaugsmas pakta dēļ. Stabilitātes un izaugsmas pakts nav viss šķēršļus izaugsmai, bet tas liek dalībvalstīm efektīvi un ilgspējīgi saimniekot, kā arī atklāja dažreiz nepatīkams patiesības. Nevar liekuļot, ka ir pozitīvs investīcija klimats, ja nav reforma Tādēļ elstības uh, e, prasībām ir e, jāskatītām arī uh, šādā gaismā. Sabotāts un izaugsmas pakts nedrīkst tikt apdraudēts, nedrīkst tikt izdarīt atšķirības starp lielajām un mazām dalībvalstīm, tādēļ mēs gaidām no komisijas, kas Eiropas stabilitātes vārdā tā tieši šādi rīkoties. Uh, Un uh, eh, dalībvalsts, kas nevēlas īstenot reformas un vilcinās, uh, mēs vēlamies, lai komisija pret tām parādītu skaidru nostāju. Paldies, deputāt kungs. Un tagad S un D grupas vārdā Bēreses kundzei došu vārdu lūdzu. Merci, madame. Paldies, priekšsētājs kundze. Vicepriekšsēdētāja kungs Lūk ir pirmā iespēja runāt par šo būtisko tēmu, kas ir ekonomiskā pārvaldība. Pēdējās uh, sasaukuma laikā mēs spērām bezprecedenta soli, izveidojot banku savienību. Šobrīd, tiekoties ar komisiju, ir pēdējā iespēja sakārtot to, kas ļaus mums ne tikai tikt pāri finanšu krīzei, bet neiegrimt arī politiskā krīzē. Tieši tāpēc mēs vairākumā atbalstām šos pasākumus. Pat ja jūs uh, stāstāt par sešu un divu tiesību aktu kopumiem. Tas nedrīkst būt tikai īs faktu izklāsts, ignorējot mm, dažādus stāvokļus - inflāciju, ne, sociālo krīzi un nepietiekamo izaugsmi Eiropas Savienībā. Tā pašā dienā Jūs publicējāt dokumentu, kas iezīmē vairāk perspektīvu izaugsmē un ņem vērā situācijas nopietnību. It īpaši runa tur ir par sociālo krīzi. Tiek atzīts, ka trūkst ieguldījumu, risks, ka vairākās nozarēs būs deficīts, nelīdzsvarotība. Runājot par Eiropas semestra daudzpusīgumu, jūs norādījāt, ka ir jāskatās uz eh, dalībvalstu ekonomiku kopumā, plašākā perspektīvā, bet man liekas, ka jūsu ziņojums īsti neatspoguļo jūsu vērtējumu šim sešu un divu dokumentu kopumam. Mums īsti nav pieticis laika izvērtēt, cik normāli ir šī situācija un rezultāts acīm redzami nav sasniegts. Runājot par debatēm, tām ir ļoti daudz dimensiju, un mums ir jāņem tas vērā. Tiekoties ar Somiju, jūs izvērtējat šos dokumentus un norādījat arī, kāda veida manevrēšanas telpa ir iespējama. Mēs tagad no jums sagaidām, ka konkrētus darbus, nevis jaunu noteikumu pieņemšanu. Mums ir jāpāriet no noteikumu pieņemšanas uz patiesu ekonomisku un politisku vadību. Mēs zinām, kādi ir noteikumi ierobežojumi, kur beidzas normas, ka tās nevar piemērot un beigās tas skar dalību valstu suverenitāti. Tas rada pret Eiropu pret eiropeisku noskaņojumu. Tas rada jaunas sarežģījumus. Mēs sagaidām no jums um, interpretāciju par elastīgumu iespēju. Mēs zinām, ka ceļš atkal ir vaļā. Priekšsēdētāju vienošanās iespējai un parlaments spēlēs savu, teiks savu vārdu. Eiropu nedrīkst izšķīst. Eiropa ir mazliet atpalikusi un tāpēc recesijas fonā dalībvalstīs notiek dažāda veida debatas. Mēs uzskatām, ka darbs ir jāuzsāk vēlreiz uz jauniem pamatiem, uz savstarpējās saprašanās pamatiem. Mēs gaidām, mēs saprotam, ka jūs sagaidāt labo gribu no parlamenta un arī atbalstu no padomas, un es ceru, ka mēs jūsu cerības attaisnosim. Paldies, deputāts kundze, un tagad ECR grupas vārdā dod vārdu Lukas kungam. Frau Präsidentin, Herr. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, man tiešām e, ļoti pozitīvi liekas tas, ka mums ir šī debate par šo divu un sešu dokumentu pakete, bet arī kopumā par ekonomikas pārvaldību Eiropas Savienībā. Un skatoties tieši no šī skatuma punkta, ir jāsaka, ka mums ir šobrīd debats par to, ka šī politika ir izgāzusies. Sākumā šīs e, normas bija pārskatāmas, nav nu, vairāk kā 60% parāds valstīm, un arī jaunu parādu uzņemšanu bija ierobežota. Katrs, katra valsts bija atbildīga par saviem parādiem, un neviena cita valsts nav atbildīga par citu valstu parādiem. Šie noteikumi 2005. gadā stabilitātes un izaugsmas paktā tika pārskatītas un aizstātas ar mazāk caurskatāmiem koncepcijām par struktūrāliem deficītiem. Šis struktūrālais deficīts eh, ir jāmazina katru gadu par vismaz 0,5% un valstīm, eh, kas ir īpaši lielu deficītu uzkājuši ir vismaz par 0,8%, bet to mēs tā arī nesagaidījām. Tas ļoti tālu no 0,5% samazinājuma gadā. Tālāk 2010. gadā tika ielikts izšķirošais stūrakmens stabilitātes un izaugsmas eh, pakā, pārkāpjot šīs normas rad, radīja dažādas papildu struktūras eh, parādu palielinājumam, kas netiek ierēķināts valstu parādos. Tad divu dokumentu paketi, sešu dokumentu paketi Eiropas pusgads. Un nu, tāpat arī tā saucamie scoreboard, jeb salīdzinošie, salīdzinošie tabula indikātori. Uh, Un to visu nevarēja pat īsti pamatot. Tas viss bija tā kā no gaisa pagrābts. Tas ir nepareizais ceļš, dāmas un kungi, kur mēs ejam. Viss kļūst aizvien nepārskatāmāk un sarežģītāk. Un tas ļauj valstīm eh, bezatbildīgi rīkoties, kā mēs šobrīd redzam Francijas gadījumā. Mums ir jāatgriežas pie skaidra regulējuma. Ja mēs pieturēsimies eh, pie eh, savas atbildības principa, tad katra valsts ir pilnībā atbildīga par saviem lēmumiem un pieņems eh, to balstoties uz savu izpratni un to, ka pati valsts būs spiesta maksāt savus parādus un tikai vienīgi pati valsts, tad nav nekādas rekomendācijas nepieciešams. Uh, var vienkārši koncentrēties uz to, lai atgādinātu valstīm, ka tie parādi, ko šīs valstis uzkrās, tiks sekti no šīs pašas valsts nodokļu maksātāju naudas un nevienas citas valsts. Un tas ļaus arī Eirozonas ietvaros atgriezties pie atbildības. Paldies! Köszönöm képviselő úr, az ALDE képviselőcsoport nev. Paldies, deputát kungs, un tagad Aldis grupas vārdā Fanny Venhoizenas. Uh, kundzei vārdu. Eh, vandaag bespreken we de evaluatie van de zogeheten. Šodien mēs runājam par divu un sešu dokumentu pakotnes novērtējumu. Tā, šie abi pasākumu kopumi tika pieņemti pēdējo gadu laikā, lai nostiprinātu makroekonomisko situāciju Eiropā. Komisija runā par reformām, bet izvairās no analīzes, cik liels elastīgums ir iespējams, piemērojot budžeta noteikumus. Politika sniegs mums savu nostāju janvārī. Šobrīd varu tikai teikt to, ka pagājušajā nedēļā mums neradās skaidrība. Prezidents Junk, priekšsēdājs Junkers norādīja, ka komisija uzskata, ka dalībvalsts projektu budžetu pārvaldība ir politisks jautājums. Un pagājušas nedēļas publisko fondu pie, finansējumu pielāgojumu arī to parāda. Franču politika faktiski runā pretī tam, ko mēs pirms dažiem gadiem nolēmām ar sešu un divu tiesību aktu pakotni. Tur bija teikts, ka papildu piešķīrumi ir atļaujami tikai tād, ja valsts ir virzījusies tik uz tālu uz priekšu ar reformām un ja tai ir neparedzētas ekonomiskas grūtības, bet komisija norādīja, ka Francija ir darījusi par maz, lai izlīdzinātu savu budžetu. Faktiski pielāgojumi nebija saskaņā ar eiro budžeta vienošanos, bet gan ar politiskiem manevriem. Pēdējie gadi Eiropā ir parādījuši, kas notiek, kad budžeta noteikumi pakļaujas politiskam diktātam, tad sanāk, ka nav vairs elastīguma un faktiski budžeti tiek definēti valstīs, kas faktiski seko tikai savām vietējām rekomendācijām, ieteikumiem un skatās, kādi ieguldījumi pieejami no bankām. Un šādā veidā valstis faktiski apiet noteikumus un tas ir skaidri redzams, ka ja mēs gribam nostiprināt ticību Eiropas Savienībai un Eirozonai mums ir jādara kaut kas cits. Paldies! Paldies, deputāts kundze, paldies arī, ka ieturējāt runāšanas laiku. Tagad dots vārds Matjašas kundzei divas minūtes. Senjora prezidenta, senjora komisāri, qualquer avaliação do... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vērtējot šo pakotni, mums ir jābūt skaidriem kritērijiem. Mums ir jāpaskatās uz šo pakotni pakotni un jāpasaka godīgi, ka tā ir izgāzusies, jo mums ir radusies lielāka ekonomiska nes, nelīdzsvarotība, Eirozonas ekonomiskā konsolidācija nav notikusi, un komisijas priekšlikums ir pilnīgs atkritums. Tas nav faktiski neko mums devis. Mums ir jāsāk atkal viss no nulles jāatkāpjas, jāiet atpakaļ pie pamatprincipiem. Komisija jāpasaka, kāda ir ekonomiskās, nākamo gada ekonomiskās politikas mērķis. Vai mēs varam runāt par parādu, kontroli, deficītu kontroli? Mums tas nav izdevies. Eiropas ekonomikas kon konsolidācija arī nav izdevusies. Faktiski tēriņu tēriņu samazināšana arī nav izdevusies, stabilitāte nav panākta, izaugsme arī nav panākta, budžeta līgums šā arī pilnīgi izgāšanās, tad mums ir permanenta pastāvīga taupība, fleksibilitāte vai elastīgums arī nav panākts un faktiski dalību valstis mēģina panākt investīcijas, veidojot jaunas deficītas. Tagad dalību valstīm vispār nav naudas investīcijām, jau katrs cents tiek iem, iegāsts parādu nosakšanai, kam tad ir šī elastība beigu beigās komisijai. Investīcijas ir jāveic ņemot vērā nopietnus vērtējumus, skatoties uz rezultātiem, nevis uzstādot absurdus, abstraktus mērķus. Komisija ir panākusi ekonomisku katastrofa Eiropā. Lūdzu, komisija, saplēsiet šo te, šos te pakotni, jo tā ir pilnīgi nekam nederīga. Paldies. Eh, nākamais būs Ernests Urtasuns. Kungs, četras minūtes jums, lūdzu. Komisija apgalvo, ka pirmie pieredzes gādi ar uzlaboto tiesību aktu satvari bijuši diezgan sekmīgi. Uzlabotie fiskālie noteikumi ir pana, palā, panākuši, uz viņi norāda eh, uzlabojumus fiskālajā politikā. Mēs tam nepiekrītam. Struktūra deficīta samazināšana jāskatās citā perspektīvā. Šobrīd gan privātā, gan publiskā parāda līmeņi un ir panākuši, radījuši kaitīgas sekas sociālā jomā. Ko, komisija uzskata, ka ir jāsamazina šie parādi, bet uh, satvars ir tāds, kas mums faktiski pašiem kaitē. Noteikumi ir ne tikai kaitē mūsu mērķiem, bet grūž Eiropu vēl tālākā ekonomiskā lejupslīdē. Mums ir straid, steidzīgi vajadzīgs kontracikla apļa ekonomikas piegājiens. Šobrīd faktiski noteikumi vairāk kalpo kā izņēmums, un ir jau nodarīts ārkārtīgi liels kaitējums ekonomikas sistēmai. Komisija tuvredzīgi apgalvo, ka nesot nepieciešams pārskatīt ekonomiskās nelīdzsvarotības procedūru. Šā brīža procedūra rada lielu slogu deficitārajām valstīm. Mums ir vajadzīga sistemātiskāka pieeja. Zaļie jau norādīja, ka komisija uzskata šā brīža pārvaldības modeli kā veiksmīgu, un ka nav vajadzīgs to pārskatīt. Uzskatām, ka ir vajadzīgs likumdošanas priekšlikums, kas kodificētu pārskatītos sešu tiesību aktu kopumu un radītu priekšrocības videi un sabiedrībai. Būtu jāreka, jārada jauns kapitāls banku sektorā, ko mēs uzskatām, ka 19% apmērā šobrīd ir parāds no iekšzemes kop, koprodukta. Bet eh, šie skaitļi šobrīd nav godīgi un būtu jāpanāk uzlabojumi. Arī struktūra līdzsvars šobrīd ir pilnīgi diskrecionārs, patvaļīgs un nav skaidru noteikumu. Spānijā ir paredzēts bezdarba līmenis 20% apmērā. Uzskatām, ka tas nav apmierinoši, ir vajadzīga plašāka teorētiskā izpēte. Komisija ir par labu, lai ieviestu mikro, makroekonomiskās nelīdzsvarotības atskaites sistēmu. Komisija norāda uz sociālajiem rādītājiem. Mēs gribētu redzēt, kā tā tos ievēros īstenos komisija, ā, piemēram, lūdz Spānijai samazināt deficītus ar 4 miljārdu eiro līdzekļu apcirpšanu. Es nezinu, kā to ir iespējams izdarīt tādā valstī kā Spānija. Šā brīža politika ir ekonomiska pašnāvība. Tāpēc mēs uzskatām, ka ir vajadzīga juridiska noteikuma pārskatīšana, lai tiktu ārā no šā brīža stagnācijas. Paldies, deputāt kungs, tagad FD, D grupas vārdā Stīvens Vulfs, lūdzu. Thank you. Paldies, priekšsēdētājs kundze, Dombrovska kungs Es sagaidīju no jums runu, kur stāstīs par veiksmes stāstu, kā divu un sešu dokumentu paketu palīdzējusi uh, Eiropu izcelt no depresijas, un jūs nepievīlāt. Gal galā ir Ziemassvētki. Un ir Ziemassvētki, kad vis, visi vecāki stāsta bērniem visādas pasakas, kā cik pasaulē viss ir labi, kaut arī zinām, kā ar daudz kā slikta. Un šeit jūs mums daudz pasakas pastāstījāt. Jūs arī dzirdējāt no deputātiem šeit zālē, ka sešpaks galvenais uzdevums ir kontrolēt, kontrolēt valstu budžetus, kontrolēt, kā valstis tērē savu naudu, kontrolēt Eiropas iedzīvotājus un viņu demokrātiski ievēlētās valdības parāds pieaug, stabilitāte nav, izaugsmes nav, tikai nabadzība visā Eiropā. Un Ziemassvētkos šī kontrole un Ziemassvētku stāstam ir arī jāparāda, kur Eiropa ir kļūdījusies, jo miljoniem eiropieši svinēs Ziemassvētkus stāstot bērniem, ka Ziemassvētku vecīs nesīs dāvanas viņiem. Ja Eiropas Savienība kontrolētu Ziemassvētku vecīti, tad stāsts būtu pilnīgi savādāks. Pirmkārt, Ziemassvētku vecītim nedrīkstētu eh, ļaut braukt vairāk pa 4,5 stundām eh, bez pusstundas atpūtas saskaņā ar ES direktīvām. Un pat Ziemeļbriedis Rudolfs būtu jāaprīko ar tahogrāfu, arī atbilstoši ES direktīvām. Viņam būtu jābūt arī marķējumam eh, uz viņa ķer, ķermeņa. Un nevarētu pat ziemeļbrieži izmantot šādā veidā. Un katrā ziņā šeit kāds aicinātu izveidot intergrupu, lai aizsargātu ziemeļbriežus pret ļaunprātīgu izmantošanu. Un tik tiešām to visu varētu kontrolēt ar dažādām regulām. Tāpat kā Eiropas Savienība eh, sabojātu Ziemassvētku vecīšu stāstu, jūs eh, esat eh, sabojājuši Ziemassvētku miljoniem eiropiešu un viņu bērnu. Tagad neatkarīgo deputāta vārdā monokungam vārds. Merci, Paldies, priekšsētājs kundze, komisāra kungs kad komisija ievies šo stabilitātes faktu, kāda veida finanšu pārvaldības stabilitāte ir sasniegta. Esam sasnieguši milzīgus parādus, ņemot vērā privatizāciju un līdzekļus, kas ir pieejami pasaules līmenī. No nu, mums tiek prasīta aizvien lielāka taupība, mazāk publisko pakalpojumu, vairāk līdzekļu atrašanu ārpusē. Redzot, kas ir noticis ar jūsu struktūru reformām Grieķijā un Kiprā, var teikt, jā, katra valsts var pat tikt galā ar savu deficītu un publiska, publisko atbalstu, bet tas nāk par lielu cenu, ārkārtīgi lieli, liela bezdarba līmenis, deficīts Francijā taupība prasa nacionālus instrumentus, robežu kontroli, bankas, tieši viss līdzekļus, ko jūsu politika mums faktiski ir konfiscējusi. Ir nepieciešams atveseļot publisko finansējumu, panākt izaugsmi un ekonomikas atveseļošanos lai mums būtu izaugsme Francijā, piemēram, kas pārsniedz 3% gadā. Junker kungs pārēdz koriģēt citu te, deficītu, bet pajautājiet citiem Artvī kungam, ko viņš par to domā. Paldies, deputāts kungs. Un Tagad sāksies individuālās uzstāšanās. Vispirms došu vārdu Esterei Delanges kundze. Eh, Jā, paldies priekšsēdētāji, paldies arī um, Eiropas komisijas eh, vicepriekšsēdētājiem par viņu prezentāciju šorīt. Apsvēršamais dokuments ir īstenībā ļoti kompakts. Analīze, manuprāt, ir ļoti skaidri izdarīta vai nu šīs uh, normas ir labi strādājuši, arī mums vēl nav uh, bijusi iespējas vēl pilnvērtīgi pārliecināties par to efektīvu. Nu, ja, ja nekas e, nav uh, salūzis, tad kāpēc sākt kaut ko remontēt? Mums vajadzētu arī atzinīgi novērtēt to drosmi, kas bija nepieciešama savulaik, lai šos dokumentus pieņemtu. Sākumā bija makroekonomisko nelīdzsvarotību procedūra. Un es domāju, ka ir skaidri jāapzinas, ka ja mums būtu bijusi šī procedūra agrāk, tad nebūtu tik izmisītā situācija, ko mēs pieredzējām dažās Eiropas Savienības valstīs. Šobrīd apsvežamies teksts ir skaidrs. Tā ir viena monētas puse. Bet paskatīsimies, e, kāda tad ir praktiskā, faktiskā situācija. Acīm redzot, e, nevajadzētu varbūt šajā diskusiju kontekstā daudz pieminēt Britu sacīto. Šobrīd mēs skatām situāciju, kurā cenšamies nostiprināt eiro valūtas pamatus Es, es nesaukšu nevienu dalību valsti vārdā, bet es domāju, ka mēs visi apzināmies, eh, kas ir šeit eh, tie vainīgie. Mums nevajadzētu daudz runāt par tekstiem vien, bet jāskatās arī uz nepieciešamo atbalstu. Telangas kundze, zilā skatīts jautājums, vai jūs to pieņemsiet? Hrisogonos kungs, lūdzu, to jums vārdu. Abi Eiropas Tautas partijas pārstāvi runāja par nepieciešamību ievērot to, par ko esam novēro, vienojušies par ekonomisko pārvaldību, bet viņi nepamana to, ka ekonomikas tiesībā, Eiropas tiesības sistēmā pastāv arī cilvēktiesību principi, kas tiek pārkāpti, īstenojot šīs te ekonomiskās pārvaldības noteikumus beigās aizvien lielāki parādi tikai rodas un vēl vairāk tiek pārkāptas sociālās tiesības. Vai mēs varam upurēt sociālās tiesības ekonomiskas pārvaldības vārdā? Jā, duurde heel even voordat de vraag kwam. Lūdzu, atbilde. Nu, es tur īsti nesadzirdēju jautājumu, drīzāk kā paziņojums. Nu, ja jūs man neticat, Varu citēt ECB priekšsarētāju Dragī. Viņš sacīja, ka ja kāds vēlas būt er, daļa no Eirozonas, tad jāievēro vienošanās. Mēs neesam ļauni, bet e, noteikumi ir jāievēro. Tas ir pamats savstarpēju uzticēšanos. Uh, Ja sakat eh, A, ir jāsaka arī B. Ja vēlaties būt Eirozonā, jāpieturās pie noteikumiem. Tas ir tik vienkārši. Protams, ka jāsako arī līdz sekām, bet skaidrs, ka viena lieta bez otras nepastāv. Paldies, deputāts kundze. Nākamā runātāja Elīza Ferreiras kundze, lūdzu. Uh, não, o ajustamento europeu não funcionou. Jā, paldies Nu, no, no krīzes eh, sākuma jāsaka jau, ka Eiropā situācija ir eh, atšķirīga no citur pasaulē notiekošā. Ir eh, deflācija, ir milzīgi parādi. Politiski runājot, mēs šobrīd jau tuvojamies bezdibeņa malai. Un, monetārai politikai bija jākoriģē tas viss, bet tas tā īsti nedarbojas. Ekonomika nereaģē tā, kā mēs vēlējamies. Eiropas komisija skatās uz 2015. gadu un paskatīsimies uz budžetu, kas tiek pievad, piedāvāts. Tur ir ļoti maz, kas paredzēts, lai pārtrauktu taupības eh, režīmu. Kam tad īsti ir jānotiek, lai komisija pieņemtu preciklisku politiku? Junker plāns ir atbalstāms, bet diemžēl tas nav pietiekams stimuls, kas varētu kompensēt ekonomiskās aktivitātes trūkumu. Paskaroties uz sešu dokumentu paketu, kas tur sacīts? Tur ir runa par pielāgošanās procesu, un tur ir trīs priekšnosacījumi. Eh, ārēji eh, ārēju notikumu ietekme, neatkarīgi no dalību valstīm vai īstenot struktūrālās reformas, kas stiprina konkurētspēju, bet faktiskas eh, struktūrālās reformas, nevis īstermiņa mazinājumu. Vai komisija to ir paveikusi? Nē. Visas korekcijas ir tikušas prezentētas kā tādas politiskas piekāpšanās. Uh, Bet nē, tas viss ir paredzēts likumdošanā, un uz to mums arī ir jākoncentrējās. Skaidrs, ka bez tādas ekonomikas, kas faktiski darbojas, bez darba vietām, e, nebūs arī līdzsvarot finansējumu. Un tieši tas notiek arī citos ekonomikas blokos. Tomēr Eiropa atsakās pieņemt šīs patiesības. Šie, šie dokumenti pierādījuši, ka te nedarbojas. Paldies, deputāts kundze. Tagad Uh, Sanderam Lūnes kungam vārds. Paldies, eh, priekšsēdus kundze, nav viegli mm, budžets savest kārtībā. To mēs redzam pat labāk Bēļģijā ar valdību, kas pirmoreiz 25 gadu laikā cenšas līdzsvarot budžetu ar jaunu pieeju. Uh, Tā ir valdība, kas vēlas savest kārtībā budžetu, nepaukstinot nodokļus, bet vēl grūtāk īstenot struktūru reformas. Taču tās ir nepieciešams, ja mēs vēlamies radīt izaugsmu un jaunas darbvietas, kā arī stiprināt uh, pilsoņu uzticēšanos nākotnē, kuras pat laban gaužām pietrūkst. Ir pretestība, ir daudz streika, piemēram, Bēģijā, un ir jāveicina pilsoņu uzticēšanās reformām e, un arī investīcijas. Bez tā nebūs izaugsmas, nebūs darbvietu. Taču uzticēšanās e, tiks radīta tikai tad, ja mēs turēsim stabilu kursu, ja e, dotās vieno, panāktās vienošanās pildīsim. Uh, 315 e, miljārdu investīcijas izklausās labi, bet tas viss neko nedos, ja mēs nevirzīsim e, vienlaicīgi arī struktūra reformas. Tādēļ es baidos, ka komisija pārāk pozitīvi vērtē divpaku un sešpaku. E, budžeta deficīti ir samazināti, taču, kā, kā jau kolēģis Luke norādīja, parādi tomēr ir auguši. Uh, un tas e, vairo nelīdzsvar. Diemžēl mēs to nevaram ilgtermiņā atļauties. Reformas jāturpina, jāturpina skaidrs noteikts kurs mūsu bērnu nākotnes vārdā. Paldies, paldies deputāt kungs. Nākamais Toirera kungs e, pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundz, dargie kolēģi. Valsts valsts parādu līmenis jau pirms eiro ieviešanas bija pārāk augsts videi pirms finanšu un ekonomiskās krīzes arī dzen, un arī tagad nekas nav mainījies. Tādēļ es brīnos, ka daži kolēģi šeit parlamentā prasa vēl vairāk parādu, lai e, cīnītos ar e, veco parādu problēmu. Kā gan tas varētu būt risinājums? Mums ir no parādu slazdu jāaiziet ārā, un tas ir iespējams tikai ar struktūra reformām, kas prasa komisijas līmenī reformas, tam ir vajadzīgs arī institūcijas, lai to īstenot, un tieši e, šo kursu mums uzrāda uzstādīja divpak, sešpak, lai stabilitātes izaugsmas pakts stiprinātu, kurus, starp citu, Gerhards Šrēders un uh, zaļa sarkanā um, uh, federālā valdība Vācijā, kā arī Francijas valdība pirmās lauza. Uh, kas tā rīkojas, tas uh, apdraud uh, kopienas valūtas uh, stabilitāti. Mums ir jāpiemēro panāktās vienošanos. Komisārs Dombrovskis mums vieš cerības, jo viņš Latvijā ir parādījis, kā valsts ar struktūra reformām var atgriezties uz izaugsmu izaugsmas kurs. Tajā uh, skaitā arī Grīķija, Īrija, Portugāla, Spānija ir īstenojuši liels pūliņus, uh, iedzīvotāji ir no daudz kā atteikušies, uh, bet tagad ir parādījusies gaisma tuneļa galā. Šīs valsts ir atgriezušās uz izaugsmas kursa. Tagad ir jāuzdod jautājums, ko darīs Itālija un Francija. Komisijai jāgādā, lai noteikumi uh, būtu spēkā arī attiecībā uz lielajām dalībvalstīm, ne tikai mazajām. Uh, To mēs pieprasam, un mēs to arī gaidām no jums, komisāra kungs, Dombrovs kungs, eh, eh, īstenojiet lūdzu to ar komisijas kolēģiju kopumā. Paldies Torer kungam. Eh, mēs redzam zilās skatīts jautājumu. Vai jūs to pieņemsiet, Torer kungs? Everidge kungam vārds. Paldies. Vai jūs piekristīsiet, ka runājot par sešu paku līdzīgi kā Kristiano Ronaldo ļoti atletisks spēlētājs, Eiropas Savienība toties ir tāds nogurs vecs, izplūds, nederīgs ehm, veidojums. Ehm, vai jūs piekristu eh, man šādam Eiropas Savienības eh, un tās fiziskās eh, kondīcijas novērtējumam? Nu, interesantu jautājumu mēs sadzirdējam, lūdzu. Jā. Es nezinu, vai sešpak ir eh, brīnišķīgi izvēlēts eh, apzīmējums, bet tas droši vien nav svarīgākais. Eh, es domāju, ka mums Eiropas Savienībā ir vajadzīga arī ticība saviem spēkiem, ja runājam, piemēram, ar indiešiem vai ar uh, klusa okeāna. Uh, uh, Āzijas valstīm, viņi eh, brīnās, eh, pa ko jūs sūdzties, jums ir izcils universitāts, jums ir veselības aprūpas sistēma, ja jums neizdosies atgriezties pie izaugsmas, kuram gan tas varētu izdoties. Un mēs šeit diskutējam par e, valūtu. Eiro, piedodiet, nav nedz problēma cēlons, nedz risinājums. Mums ir jāatjauno izaugsmas, un tad arī būs e, Eiropa tādā stāvoklī, kā e, trenēt, labi trenēts sportists, e, kā šis nosaukums six pack arī e, liek domāt. Jā, interesants jautājums tas bija, un Tomēr debate ir gara, un tādēļ es lūkšu, uh, lai um, katram deputātam tikai viens zilā skatīts jautājumu varētu uzdot. Un uh, attiecīgi uz Tārer kungu jau viens ir izskanējis, tādēļ citiem zilās kārtas jautājumiem vairs nedosim iespēju. Tagad Viegašas, uh, Viegaša kungam vārds, vien minūte. Paldies. Mēs debatējam par Eh, ekonomikas politikas pārvalde sešpaka, divpaka. Eh, tie ir mehānismi, lai dalību valstis piespiestu pildīt uh, lielo uzņēmumu intereses, kas faktiski pār, uh, ir valdnieki Eiropā. Jā, tādi ir īstenie mērķi. Ir uh, budžeta taupība, uh, stingri ierobežojumi tā devētās struktūra reformas īstenībā tās ir domāts tikai darba ņēmēji um, eksploatācijai. Kā jūs skaidrojiet to, Dombrovska kungs, ka 24 no 28 dalībvalstīm pārkāpi e, eh, noteikums. Tas ir pilnīgi absurdi. Otrakārt, komisija uzskata, ka uh, visumā ir pozitīvi virzīti deficīti, uh, tiekot maznāti. Ja tas tā ir, kādēļ mēs joprojām esam krīzē bez uh, izredzēm uh, no tās izkļūt. Treškārt, kā jūs to skaidrojat, ka tās dalībvalstis, kuras nav Eirozonā, ir lielāks pūliņš izdarījuši, lai izkļūtu no krīzes nekā tās, kas ir Eirozonā. Tātad tās valstis, kuras ir saglabājušas savu valūtas politikas uh, suverenitāti. Nākamais, Sven Referents Gīgolda kungs, divas minūtes, komisāra kungs. Jūs uh, tagad mums prezentējat uh, mūsu noteikumu uh, pārskatu. Uh, toreiz, kad mēs apstiprinājām šīs paketes, uh, pat tev bija daudz strīdu. Un jūsu uh, ziņojumā uh, ir tādās pastelkrāsās izkrāsots uh, reālā aina, jo uh, īstenībā um, šie noteikumi ir tādi, kurus jūs neuzdrošiniet konsekventi piemērot, vai pat vispār radīt caurspīdīgumu par to, uh, kā šie noteikumi tiek piemērot. Paskatīsimies reāli, vai eiro valstu struktūra deficīti ir mazināti tā, kā mēs to bijām pieprasījuši eiro līmenī. Mums jākonstatē, ka no 18 valstīm 14 uh, savus uh, uh, budžeta taupības pasākums nav pildījušas. Un tagad daži kolēģi uh, apgalvo, ka šādas problēmas problēmas nemaz nesot, ka esot tikai jāpiemēro šie noteikumi stingrāk. Nu, ja mēs to darītu, tad Eiropa nonāktu lejupslīdē. Uh, Tādēļ ir pareizi, ka jūs e, elstīgi e, piemērojat šos noteikumus, taču jūs nevarat tad nostāties un teikt, ka visi noteikumi ar noteikumiem ir kārtībā. Otrakārt, ir kolēģi, kas e, saka, ka šie sarežģītie noteikumi ir jāvienkāršo, jāatgriež pie vienkāršākiem noteikumiem, kas gan darbojas procikliski. Un tādēļ risinājums ir drīzāk uh, Eirozonas vienota ekonomiskā politika. Uh, ir jābeidz nodokļu uh, konkurences dalībvalsts starpā. Bez tam ir jābūt vienotai fiskālā politikai. Ekonomiski spēcīgākām valstīm ir jāizdara vairāk ieguldījumu, lai citas valstis, uh, lai tām būtu vairāk manevru telpa uh, um, savus valsts budžets savas kārtībā līdzsvarot. Taču ko dara dalību valstu padomu? Um, tās, tā Dragi kunga Eiropas centrālās bankas uh, vadītāju uh, pamet vien. Viņš mēģina stabilizēt eirozonu. Uh, ko es jums pārmetu, komisār kungs? Uh, jūs jau nevarat arī visu tā vienkārši burnuņu izmainīt. Investīcija pakts tas ir pareizais uh, virziens, taču jums jāsauc problēmas īstajā vārdā un jānosauc īstie atbildīgie. Proti, padome. Uh, jo padome ir tā, kas nevēlas kopējo politiku īstenot, kas mums ir vajadzīga eiro zonas stiprināšanai. Gigolda kungs, jums ir zilās kartītes eh, jautājumai, vai jūs tam pie, eh, piekrītat? Protams, Lūkas kungam vārds. Gigolda kungs, jūs teicāt, ka vienkāršie noteikumi esot procikliski. Ekonomiskos ciklus pastiprinoši. Ja mēs raugamies uz valsts, kuriem ir līdzsvarot budžeti, tad pēc vienkāršiem noteikumiem eh, tā var paaugstināt jaunos pārādes pat 3 procentiem. Tātad e, pa 15 procentiem um, apmēram. Kas tad ir prociklisks? E, Tais notrāda ir iespēja ekspansīvu fiskālu politiku īstenot šo notiekumu ietveros Lukas kungs. Problēma nebija tā, e, ja tautsēmniecība nedarbojas tā, kā tai vajadzētu. Jā, eiro valsts tiešām šīs 3% ievēroja vai pat pārkāp. Problēma bija tāda, ka mums nebija tāda noteikuma kas eh, palīdzēja parādu uh, procentu mazināt, tad, kad viss gāja labi. Vecie noteikumi ar šiem 3%, 60%, par kuriem jūs iestājāties, bija pārāk primitīvi, pārāk vienkārši risinājumi, šķietam risinājumi, jo labajos ekonomiskos ciklos tie nemudināja valsts izdarīt pūliņus. Tādēļ jūs teiktais ir vienkāršojums, jūs tikai koncentrēties uz to, uh, kas ir jādara it kā grūtjos laikos, tas ir vienpusēji. Paldies! Gigolda kungs, nākamais runātājs Marko Valī kungs, e, divas minūtes. Jā, paldies, priekšsēdājs kundze. Priekšsēdāj kungs, lūdzu paskatieties uz mani. Um, šobrīd es runāju 21% itāļu vārdā, kas gāja balsot uz Eiropas vēlēšanām. Šis personas, ko nomāca lieli nodokļi, mani pilnvaroja doties šurp, nākt šurp un teikt, negribam vairāk nekādu stabilitāti, negribam jaunas upurus, negribam grūtas fiskālas izvēles. Mums ir jāskatās acīs pārmērīgai izšķērdībai, banku spekulācijām, noteikumus jādiktē mums, nevis jums Nevar būt tā, ka spekulanti intereses ņem virsroku pār iedzīvotāju vairākumu interesēm. Valstis grimst nabadzībā, rodas liels bezdarba līmenis, tiek izpārdoti īpašumi, un tas ir viena procenta iedzīvotāju interesēs. Vispārējie ir vīlušies un vairs netic uh, politikai domā, ka dzīvo sistēmā, kas to neņem vērā. Viss šīs te divu, sešu tiesību aktu koka pakotnes, kas tās īsti ir? Kā liecina Lukslīgs un citi skandalos gadījumi, mēs nespējam vairs tikt ar situāciju galā Eiropā, bez maz tagad būs referendums par eiro, un tas rāda, cik tālu ir no, ved uz situāciju, ka demokrātija nokļūst finanšu sistēmas jūgā. Kas tad ir atņēmis valsts pārvaldei naudu? Kas notiek privātajās bankās, spekulācijas? Sistēma tiek, finan, sistēma tiek faktiski padarīt pārāk finansiāli. Skatieties, paskatieties uz mani, mēs nedrīkstam pieļaut, ka viss tiek pakļauts finansistu tehnokrātijai. Paldies! Eh, Valī kungs, jūs stingrs vārds rietojāt un. Uh, Jūs eh, runājāt arī skaļi, un, eh, kā jūs zināt, eh, skaņa ir dzirdama visā zālē, nav nepieciešams, ka uz jums skatītos, kamēr jūs runājat. Un tagad pusotru minūtu uzstāsies Zaran Dopulus. Oturus. Paldies. Aizvien lielāka, lielāks bezdarbs ir garantēts citiem. Skatāmies tagad uz Eiropas semestriem. Uh, divu dokumentu pakotni, sešu dokumentu pakotni, 2020. gada stratēģiju. Tā nav kļūdaina, tā ir Eiropas Savienības esamības pamats. Bet vai tiešām mums ir vajadzīgs bezdarbs, vai mums ir vajadzīga tik niecīgi iegūd, ie, ieguvumi? ir vajadzīgi kapitāli konkurēt spējai, pretējā gadījumā to nav iespējams nodrošināt pārskatiet taču šo ekonomisko pārvaldību pēc iespējas ātrākai rīcībai, nepopulāri pasākumi, dzelzēna uzraudzība, disciplīna, tas viss savelk cilpu tautām ap kaklu un faktiski upuri ir jānes miljoniem. Krīze ir jūsu sistēmas pamatā, jūs to zināt, bet nemaināties. Jūs cerat, ka šis slaktiņš pārvērtīsies par paradīze, bet tie ir tīrākie meli. Tautām ir jāuzzina, te ir varenie, te ir monopola Eiropas Savienība, pal, valdības un partijas. Mēs nevaram tikt iebiedēti. Pirms pēdējās uzbrukuma ir jābūt, jākalpo gal galā tautas interesēm. Paldies! Paldies, deputāt kungs! Lamasūr kungs, divas minūtes, lūdzu! Paldies, priekšstādājs kundze. Jūsu eh, komisijas vicepriekšsēdētāji, jūs runas apstiprina to, ka tas, ka nav pārskatīti notik, noteikumi pirms krīzes padziļināšanās, vēl neko nenozīmē. Noteikumi ir jāpiemēro gan pēc būtības, gan arī pēc burta Gogolā uz spēles likta savienības ticamība. Eiropas zonas pārvaldībai ir jābūt vēl vērienīgākai ar saucamo fiskālo komp, fiskālā, fiskālu kompaktu līgumu. Pēc EPP un Teirera kunga uzrunas gribētu jūs brīdināt, noteikumi ir jāpiemēro vienādi visās dalībvalstīs, lai cik tās būtu lielas, uh, Atgādināšu, ka ja bija vajadzīgi jaunie noteikumi, divu un sešu dokumentu pakotnes, jo sākotnējie izaugsmas pakta noteikumi netika iemērot. Tik konstatēts, ka Vācija un Francija ir palā, panākušas izņēmumus. Tās ir izsitušas sev cauri elastīgumu, uh, un interpretējuši šos noteikumus tādu, ka tie kļūst praktiski par bezjēdzīgiem. Secinājums ir tāds, ka Eiropas Savienība nevar funkcionēt uh, tādā veidā, ka mēs, piemēram, principu dalībvalsts ir pārāk liels un tā tad tās nevar kļūdīties. Nē, tās var kļūdīties un tās ir jāsoda par kļūdām. Ja komisija ir nelokāma Grieķijas un Portugāles priekšā, bet tā dreb lielāku valstu priekšā, kas ir lielāka par spā, lielāks par Spāniju, tad visi noteikumi beigās atkritīs, un beigās mēs nenovēršami nonāksim ne, ļoti nevēlamā situācijā. Proti tādā, ka finanšu dalībnieki beigās izlems par to, kas notiek, nevis politiski pilnvarotās personas. Paldies! Lamasur eh, kungs, jums ir zilās kartītes jautājums, vai jūs to pieņemat? Lopes kungs, lūdzu. Mr. Opie. Ačiū, pirmininkė. E, iš tikrųjų, atskiro. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dažās valstīs situācija ir atšķirīga, bet es vēlētos uzdot jums jautājumu. Kāda ir jūsu principi tautas cilvēku aizstāvībai, tad, kad ekonomika atveseļojas, budžets stabilizējas, mums taču ir jāatjauno sociālā sistēma, algas jāreformē nodokļi, un tikai tad mēs varam runāt par jaunu programmu ieviešanu. Lamas Sīrkungs, lūdzu atbildi. Jā, iedomāsimies, ka problēma jau ir norisināta, atregulē, noregulēta. Uh, bet ja nu ir tādas valsts, kas daudzus gadus dzīvo virs saviem līdzekļiem, tad tās prasa palīdzību no partneriem, bet pirmais, kas, kas tām ir jāizdara, ir jāsakārto mājas saimniecību, un tikai pēc tam jāiet pie partneriem. Un tad, kad varēja sākt radīt līdzekļus, tad atkal var pārdalīt pārpalikumu. Paldies! Paldies, deputāt kungs! Rodrīgeses kundzei divas minūtes, lūdzu. Vice eh, priekšsēdētāja kungs, jaunās ekonomiskās pārvaldības sistēma ir atrisinājusi dažas problēmas, bet ir radījusi citas problēmas. Eiropas tautsēmniecība ir nonākusi stagnācijā, ir liels bezdarbs, parādi, deflācijas risks, ekonomikā ir dažādas sociāla ekonomiskas atšķirības, kas noved arī pie politiskas sadrumstalotības. Komisija to ir ikgada izaugsmes pētījumā atzinusi, bet tai ir nepieciešams risināt šīs problēmas, pārveidojot ekonomiskās pārvaldības satvaru. Uh, Pirmais darbs būtu panākt lielāku manevrēšanas telpu investīcijām, stabilitātes un izaugsmes paktam un arī nodrošināt, ka dalībvalstu ieguldījumi jaunajā strateģisko ieguldījumu fondā neneutralizēja stabilitātes un izaugsmas paktu ir vajadzīga lielāka uzraudzība makroekonomikas situācijai, pievēršot ne tik, pievēršoties ne tikai ekonomikas, bet arī sociālām problēmām, un visbeidzot, vicepriekšsēdētāji kungs, godīgi sakot, es nedomāju, ka ir iespējams atrast risinājumu atšķirību samazināšanai Eirozonā, ja mēs nespējam tikt uz priekšu darbā ar ekonomikas monetārās savienības pabeigšanu un banku savienības pilnīgošanu, bet mums ir, ja mēs nespējam panākt fiskālo kapacitāti, es nezinu, ko mēs darīsim, bet tas ir jūsu uzdevums, viceprezidenta kungs. Rodrīgešas kundze, jums ir zilās skatīts jautājums, vai jūs to pieņemsiet? no Kobona kunga lūdzu. Eh? Uh, Vai deputāte man piekritīs, ka Eiropas valstis ārpus Eirozonas ir salīdzinoši labākā situācija, bet tās, kuras ir Eirozonā, tām nav tik labi? Eiro ir politiska valūta, kuru radīja komisija savu iemeslu dēļ, politisku iemeslu dēļ. Un kamēr eiro netiks izmests ārā e Eiropas dienvidu valstu, at atvesļošanās spējas ir ierobežotas. Komisija ir jāatzīst sava kļūda eiro izveidē un jāatsakās no tā kā jūs sacījāt, ir acīm redzami, ka tieši tā ir problēmas būtība. Nem is kérdés, hanem kijelentés. Tas nebija jautājums, drīzāk paziņojums. Lūdzu, deputāts kundze. Es tik tiešām uzskatu, ka ir problēma, bet problēma jau nav eiro kā tāda. Eiro var būt ļoti svarīgs spēks, ko izmanto dalību valstis problēma ir ar ekonomikas un monetārās savienības e, organizāciju struktūru. Tā ir nelīdzsvarota. Tieši tāpēc mums ir jāpabeidz darbs pie banku savienības, lai izveidotu atbilstīgu e, koordināciju ar valstīs, kur ir pārpalikums un tām, kurām ir deficīts, e, virzoties uz izaugsmi un ir jāstiprina fiskālās spējas. Tieši tas šobrīd pietrūkst. Paldies, deputāts kundze. Nākamais Ashley Fox kungs. Pusotru minūti, lūdzu. Thank you, madam. Paldies, priekšsētājs kundze. Katras sarunas par ekonomisko izaugsmi liek man justies aizvien pateicīgākam, ka apvienotā karalista nav eiro dalībniece. Manuprāt, komisija rīkojas nedemokrātiski, sakot dalībvalstīm, par kas ir jāatliek ar nodokļiem un kā ir jātērējas. Tādas ir sekas pievienoties vienotai valūtai. Ir skaidrs, ka eiro vienotā valūta nestrādā, nedarbojas dažādās ekonomikas situācijās. Eirozonas robežās rezultāts ir tāds, ka miljoniem jauniešu Eiropā nestrādā. Jauniešu bezdarbs ir 40% Itālijā, 55% Spānijā, 58% Grieķijā, Tā ir, tie ir traģiski rādītāji miljoniem ģimeņu. Stabilitātes un izaugsmes pakts pareizi kontrolē tēriņus un aizņēmumus Eirozonas valstīs, bet tam papildus jāparedz piemērota monetārā politika, un to Eiropas centrālā banka nespēja nodrošināt, lai ko arī komisija par ekonomisko pārvaldību neteiktu, tā neatzīst fundamentālo kļūmi, kas eksistē eiro konstrukcijā. Viens instruments nevar būt piemērots visām eirozonas valstīm. Dombrovskungs, ja jūs vēlaties, lai eirozona uzplauktu, tad ir jārunā par fiskālajiem pārvedumiem, pārnesumiem. Nevar būt tā, ka jūs nosakāt procentu likmi visā Eiropā un tad sakāt Itālijai drīkst par nodokļiem tērēt tik un tik, nepārceļot naudu no bagātām valstīm uz nabadzīgām valstīm. Un šis ir jautājums, kur jūs baidāties risināt. Fox, Hotsvunks, uh, jums ir zilās kartītes jautājums no Grapīni kungs. Tā tad, vai jūs jūs varat pieņemt to, ka jūs kritizējat sistēmu, bet es nesaprotu pretrunas. Jūs sakāt, ka monetārā savienība ir vajadzība, bet jūs taču esat Eiropas Savienības dalībnieks. Jūs nepiedāvājat kriti risinājumu, tikai kritizējat uh, situāciju. Jūs grupa tikai piedāvā kritiku, jūs esat Eiropas Savienības dalībnieki, ir vajadzīga monetārā politika un banku pārvaldība. Lūdzu, piedāvājiet arī kādus risinājumus. Atbilde. Es domāju, ka monetārā savienība starp nelielu dalībvalstu skaitu, kam ir konverģētas ekonomikas piemēram, Vācija, Nīderlanda, Austrija, Somija varētu būt sekmīgi. Eiro, eiro tomēr ir politisks, nevis ekonomikas projekts. Ja mēs gribam, lai tas strādātu, tad ir vainu organizēti mm, jāpanāk, lai valsts, kuras netiek, netur līdzi Deutschmarkai, Vācijas markai, protams, Grieķija un Kipra, dara kaut ko. Pretējā gadījumā bagātiem valstīm ir no savas kabats daudz, uh, Eh, jāizmaksā, bet Dombrovs kungs negrib par šiem risinājumiem runāt. Paldies, Fogs kungs. Nākamais Tremosas kungs, pusotru minūtu lūdzu. Moltes gracias, senora prezident. Dear colleagues, dear... Godātie kolēģi, komisāra kungs, manuprāt, ir pāragri vēl vērtēt, vai divu dokumentu un sešu dokumentu paketē nepieciešama pārskatīšana Es atgādināšu, ka tikai pirms diviem gadiem mēs vedām sarunas par pēdējām detaļām divpak, divpakām. Manuprāt, skaidrs pārskatīšanas mērķis ir uh, tikt skaidrībā par to, kā risināt uh, publisko parādu jautājumu, vai nebūtu nav uh, valsts uzņēmumu uh, iesaistīšana jādomā arī. Runājot par ekonomikas pārvaldības pārskatīšanu Eiropas Savienībā, mums ir jāapsver arī situācija ar vietējām pašvaldībām, viņu fiskālajām eh, spējām, pilnvarām. Viņu spējām ir jābūt proporcionālām tam, kas ir centrālajai valdībai. Tikai šādā veidā mēs varēsim nodrošināt, ka starp dažādiem pārvaldības līmeņiem nav diskriminācijas. Tas arī tīpaši svarīgi tajās valstīs, kur lielākā daļa sociālo tēriņu ir reģionāla līmenī, bet nodokļu iekasēšanas pilnvaras ir monopolizētas centrālajā valdībā. Kolēģi, man arī liekas, ka Eiropai vairāk jāskatās uz ASV pusi kā federālā ASV tika izveidotas, kā tika izveidot viņu fiskālā savienība. Jautājums, vai uh, no bailout uh, klauzula būtu jāņem vērā arī turpmākajā darbā. Paldies, Tremosas kungs. <clears throat> Nākamā uh, Lopeses Bermeho kundze, lūdzu, viena minūte. Tātad komisija vaino dalību valstis stabilitātes normu neizpildē. Tās valsts, kuras nav izpildījušas budžeta normas, to skaitā ir arī Vācija. Un tās, kuras nebija izpildījušas noteikums, tām bija ļoti trausla situācija darba tirgu, piemēram, Spānija. 25% bezdarbs ir traģiska situācija. Runājot par pārvaldību, tā nevar būt vēl negatīvāka. Eiropas darba ņēmēji mēs negribam vairāk nabadzības, vēl vairāk reformu, mazāk sociālās aizsardzības. Faktiski mēs nevaram pieļaut, ka Eiropā atdzimst fašisms. Ir jāskatās uz Eiropas tautu ražošanas potenciālu. Mēs nevaram apdraudēt uh, demokrātijas pašas pamats Eiropā. Paldies, deputāts kundze. Nākamais Filips Lamberts. Divas minūtes. <laughs> Merci, savā. Paldies. Paldies, priekšsēdētas kundze. Komisāra kungs, vispirms es vēlētos jums norādīt, ka zaļie uzskata, ka Eiropiešiem ir jādarbojas kopā, lai atrisinātu tiktu galā ar globāliem uzdevumiem. Mums ir jāsaglabā kopīgā valūta, bet jautājums ir, kādi instrumenti mums šodien ir pieejami, lai garantētu ekonomikas un monetārās savienības konsekvenci, vai šie instrumenti ir pareizi, vai tie ir pareizi ieviesti. Runāt par pieejamiem instrumentiem, ir skaidrs, ka, ja ir pārpalikums un septiņu dalību valstu tā kā pap, sekundārā savienība, tad mēs nevaram samazināt pārējo dalību valstu sociālās garantijas. Tas nav pareizi. Ir vajadzīga fiskāla konverģence, kā arī sociālo un vides mērķu konsolidācija. Jūs uzskatāt, ka jāsa, jālīdzsvaro budžeti, bet nevar to darīt uz sociālo prasību rēķinu. Ir vajadzīga trīskārš disciplīna - sociāla vides un budžeta disciplīna. Šeit mums ir jāvirz uz priekšu struktūra reformas, kam ir jāsamazina iepriekš minēto valstu vāra un jāpārādās jāuzlabo konkurence darba tirgū. Jāatrod ir sadarbības instrumenti starp dalībvalstīm, lai sadarbība notiek dažādos līmeņos. Tieši to mēs vēlamies redzēt. Eiropas Savienības ekonomiskās pārvaldības pakotne, kas ir nepieciešams instruments, bet šobrīd tas nav pietiekami īsti izmantots. Paldies, Lamberta kungs. Nākamais Oflīna kungs, pusotru minūtu lūdzu. Uh, thank you, uh, madam. Paldies, priekšsēdētāji. Ekonomikas uh, koordinācijas noteikumu izmaiņa Eiropā ir atkal kārtējs mēģinājums glābt valūtu, kas nedarbojas. Struktūrāls reformas, par kuru mēs uh, bieži vien dzirdam, parasti nozīmē algas samazinājumu un nedrošu darbu Grieķija nav Vācija un Itālija nav Nīderlanda. Šobrīd Roma nedeg. Un ar to es uh, atzinīgi vērtēju Itālijas iedzīvotāju stoicismu. Bet šobrīd liela spriedze tiek radīta Eiropas dienvidos, ne tikai Itālijā. Cilvēki ir mūsu lielākā vērtība, līdz ar to bezdarbs ir lielākā izniekošana. Uh, valūta, kas nedarbojas, nozīmē, ka būs cilvēki, kuriem nav darba. Un daudzi no šeit klāt esošajiem joprojām vārdos atbalsta valūtu, kas nedarbojas, bet sirdī zina, ka es runāju patiesību. Ir laiks pateikt patiesību iedzīvotāju vārdā, pirms šī nepareizā ideoloģija par arvien ciešāko Eiropas integrāciju turpinās. Uh, Tie, kas ekonomiku zina, apzina šīs lietas. Jūs esat pārāk ilgi klusējuši. Tagad jums ir laiks izrādīt drosmi. Jums ir zilās kartas jautājums no Lamberta kunga. Vai jūs to pieņemsiet? Protams, lūdzu, Lamberta kungs. Lina kungs, es piekrīt jums un daudziem citiem, kas saka, ka šobrīd status quo nav ekonomiski dzīvot spējīgs. Ja mums ir vienota valūta, bet nav kopīgas fiskālās, sociālās un vidas politikas, tā nestrādā, bet uz šo nekonsekvenci ir divas iespējas atbildes. Vai nu mēs atkāpjamies uz disen, di, disintegrāciju nāciju valstīm, tas ir viens variants, vai no otras puses panākam vairāk fiskālas integrācijas, ko mēs ierosinām. Kā jūs to reaģējat? Atbilde. Uzskatu, ka jūs runājat taisnība abās veid, abos variantos, bet neeksistē sociālā solidaritātes līmeņi starp visām valstīm. Atceramies, uh, Vācijas apvienošanos un Vācijas iedzīvotāju vaimanas par to, cik tas izmaksā. Vācieši nemaksās, protams, par grieķu problēmām vai citus dienvidnieku nedienām. So, ja sociālā sol solidaritāte eksistētu, tad tā varētu būt, bet jāatcerās, ka valsts tomēr ir sas, sad, vis, mums eksistē nācija valsts visā kontinentā. Nākamā runātāja Barbara Kapela pusotru minūtu lūdzu. Danke, Frau äh, Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Äh, Ekon komitejas uh, ietvaros es jautāju komisāram Moskovisī, kā viņš vērtē ekonomikas uh, pārvaldības eh, šo divu un sešu dokumentu paketi īstenošanas eh, rezultātu, ņemot vērā, ka sankcijas eh, stājas šobrīd automātiski spēkā. Viņš atbildēja, ka viņš uztver to nopietni, bet gaidīs līdz nākamā gada mārtam, lai Francijai un Itālijai meklētu risinājumu. Manuprāt, tās pretrunas jau uzreiz, un tas nenozīmē uztver šo jautājumu nopietni. Uh, kāda tad jēga no sarežģīta regulējuma, stabilitātes pakas, divpaks, sešpaks, ja tās netiek ievērotas, un pēc tam arī neseko sankcijas? Kas notiks līdz nākamā gada martam? Francijas ekonomikas ministrs jau šobrīd arī zinām, ka viņš atbrīvos ekonomiku, būs pakete, kas veicinās izaugsmī, būs privatizācija, uh, E, valsts daļu uzņēmumos pārdošana. Bet tas ir pārāk maz, tas nenovedīs pie izaugsmas. Itālija pagājušā nedēļas nogalē bija ģenerāls streiks pret taupības pasākumiem, cilvēki devās ielās. Es jums pateikšu, vislabākās ekonomikas pārvaldības metodas neko nedos, ja pie tām nepieturās un ja tām e, to pārkāpšanai neseko sankcijas. Paldies, deputāts kundze. Nākamais Uzstāsties Zalbas kungs divas minūtes. Paldies, priekšsētājs kundzes, vicepriekšsētāja kungs. Es gribētu šeit runāt par divu un sešu dokumentu pakotni. Ir acīm redzami arī pozitīvi rezultāti. Ja skatāmies uz tām Eiro valst, Eirozonas valstīm, kurās ir panākta būtiska fiskālā konsolidācija, arī progress reformu ziņā, vairākums no valstīm ir uzsākus būtiskus reformu procesus. Pie tam ir pierādījies, ka ambiciozākajās valstīs šie fiskālās konsolidācijas procesi un reformu programmas, tās ir šīs valstis, kas šo, šodien arī visvairāk uzrāda izaugsmu un rāda jaunas darba vietas, bet cienītie kungi un kundzes, mums ir jāvirzās vēl tālāk uz priekšu. Mums ir jābūt stingrākiem pret prasību neizpildītājiem, jo pārkāpēji ietekmē arī visas pārējās Eirozonas valstis. Turklāt, kā teica priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji kungs, ir jābūt visam ar lielāku pārskatāmību. Mums visiem ir jābūt, jā, iegūst process, kam ir lielāka demokrātiska leģitimitāte. Bez tā Eiropas ekonomiskā un politiskā savienība nevar funkcionēt. Jābūt tā, ka pilsoņiem Eirozonā jājūtas tuvināt tuvākiem Eiropai. Man nav šaubu par šī procesa demokrātiskās leģitimitātes pamatu, bet tā bet runājot par šo divu un sešu tiesību aktu kopumu, tam ir vēl vairāk jāvairo demokrātiskā leģitimitāte. Paldies! Paldies! Eh, un nākamā uzstāsies Izabela Tomā kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisār kungs. Kad sākās 2009. gadu krīze, tad Eiropas monetārā politika tika pasludināta kā steidzama bet pēdējos, bet aiz politiskām deklarācijām ir aizvien lielāka taupība, bet no otras puses dāsna attieksme pret bankām. Skatīsimies patiesībai acīs. Politika ir cietusi neveiksmi, Makro, makroekonomiskā izvēle ir bijusi postoša Eiropas Savienībā. Turklāt noteikumi nevienmēr ir piemēroti viendabīgi. Eiropā šobrīd ir vairāk nekā plus tātad 7 miljoni bezdarbnieku valsts parādi nav samazinājušies deficītus, mēs lēšam uz 300 miljardiem eiro, situācija ļoti neap, ir visnotaļ neapmierinoša. Un paradoks ir tāds, ka konverģence noved pie lielākām atšķirībām. Mums ir arī privāto ieguldījumu deficīts, kas ierobežo tālāk izaugsmi jūs iespītējaties un negribat atkāpties no sākotnējās programmas. Tomēr Junkerkungs šķiet ir saprats, ka jārīkojas steidzam piedāvāt jaunu ieguldījumu plānu, elastīgāk izvērtējot um, publiskā deficīta situācija dažādās dalībvalstīs, bet ir nepieciešams pamatīgi reformēt Eiropas pārvaldības instrumentus, radīt privileģijas investīcijām, veicināt darba vietu veidošanos, paaugstināt fiskālo konverģenci. Protams, ka ir jāievēro noteikumi ar nosacījumu, ka tie ir efektīvi un stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumi nenovad pie lielākas diverģences un ekonomikas lejupslīdes. Paldies, deputāts kundze, nākamā Beatrīse Fon Štorhja, pusotru minūtu lūdzu. Jā, sehr geehrte Frau Präsidentin. Priekšsarētājs kundze, it īpaši godātais komisāri Dombrovski, jums tiešām atsēt uz mani iespēju šodien. Jūs atskaitījāties par visām šīm paketēm, kas mums ir divu un sešu dokumentu pakets un fiskālā pakete un kas tik ne. Jūs uzskaitījāt uh, visu, kas ir sasniegts ar šiem dokumentiem. Es arī sarakstīju tos visus šeit, šajā baltajā lapā. Tā ir tukša lapa. Tik daudz ir veiksmas bijis. Četru gadu pasākumu rezultātu aprakstījāt, nenosaucot nevienu skaitli. Nevienu skaitli jūs nenosaucāt. Jūs nestāvat simts deputātu priekšā, bet gan 500 miljonu Eiropas iedzīvotāju priekšā un sakat, ka tā ir jūsu veiksme, es to uzskatu par ļoti nekonkrētu. Lielākais vairākums šeit prasa noteikumu ievērošanu. Noteikumi ir jāievēro. FDP kolēģis Toirers prasa uh, atteikties no zināmām normām, kas ir tāda liberāla prasība no viņa puses, ja jūs varat pastāstīt, eh, kādas, kāda ir veiksme līdz šim bijusi, tad mūsu rezultāti ir apkopot uz balta lapas, un nu tad mēs ejam nepareizā virzienā. Hozzászólunk eh, Filip de Bakker képviselő úr. Eh, Filips de Bakker kungs, vienu minūtu runās. Ehm, wat ik een stuk mis in het debat is het gevoel dat dit ons aanbelangt. Hè? Kas man pietrūkst šajā diskusijā? ir tas, ka man liekas, visu laiku runa par mums. Mēs runājam par dalību valstīm, kas nedara to, ko vajag, vajadzīga lielāks elastīgums un tā tālāk. Bet tas, par ko mēs īstenībā runājam, ir tas, ka dalību valstīm ir jābūt līdzsvarotiem budžetiem. Ir jāaktualizē šie budžeti, jāveic korekcijas, lai nodrošinātu ilgspēju, bet tā, acīm redzot, nav situācija. Uh, Mums ir nepieciešams bijis pieņemt šo divu dokumentu un sešu dokumentu pakets. Mums ir nepieciešams bijis eh, stiprināt eh, de demokrātisko pamatojumu tam visam, jo nevaram nekā izvairīties no tā, ka ir nepieciešami līdzsvaroti budžeti. Ir jānodrošina, ka mūsu ekonomikas ir konkurētspējīgāks nekā iepriekš. Uh, Tas, kas ir noticis ar vairākām dalību valstīm iepriekš, nav bijis godīgi un tas apdraud nākamās paudzes. Komisijai nākamos mēnešos ir jāskatās, kā var stiprināt divu dokumentu un sešu dokumentu pakets, lai tās valstis, kurām ir līdzsvaroti budžeti, varētu progresēt. Paldies, deputāt kungs. Nākamā uzstāsies Terēza Rodrīgas Rūbjo vienu minūti. Tātad ir sociālais aspekts un tajā ir ļoti negatīva situācija. Ir nepieciešama sociālā palīdzība. Nevar būt tā, ka vieni dara visu pa brīvu, tā kā melnie, un citi bauda šī darba augļus. Ir faktiski tā, ka stabilitātes fakts ir izmantots kā dēlis, ko uzliek slimajam, bet tas viņu īstenībā neārstē, un situācija ir katastrofāla. Faktiski Eiropas Savienība ir nosūkusi cilvēkiem asinis ar saviem mazākuma saskaņotajiem noteikumiem. un tagad to ieraksta, kā teikt, iekaļ akmenī, lai to it kā leģitimētu, bet tas nav leģitīmi. Nobeigumā teikt, paskatieties spogulī, varbūt jūs neko vispār tajā nepamanīsiet. Paldies! Paldies, deputāts kundz. Lūdzu, monitoram nepievērsiet uzmanību. Eh, tas pat labāk nav, neuzrāda pareizo runātājs raksts. Marko Zanīkungam vārds vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! Nedomāju, ka vienkārši pārskatot ekonomiskās pārvaldības satvaru būs pietiekami, lai pārvarētu ekonomisko krīzi, kas šobrīd plosās mūsu kontinentā. Pēdējos gados tieši Eiropas noteikumi ir nožņauguši visas izaugsmas iespējas. Šī divu un sešu dokumentu pakotne faktiski uh, ir traģisks rezultāts, kas ir radies nepiemērojot stabilitātes un izaugsmes paktu. Nesam panākuši nekādu līdzsvarotību. Kolēģi vas, Ziemassvētku brīvdienās varētu izlasīt Giuseppes Gorino eseju, kas tika publicēta pagājušajā nedēļā Brīselē. Tur ir uzskaitīti fakti par, visiem, par visām šīm regulām, kas ir pieņemtas un faktiski ir pretrunā Eiropas līguma mērķiem, proti radīt izaugsmi un līdzsvarotu budžetu. Mums būtu nepieciešams atcelt visas šīs te absurdās pozīcijas, kas mums faktiski nodara kaitējumu. Čalu. Nākamais eh, Sinadīnos kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Es jau piecus gadus dzirdu par to, ka budžeta krīze rada problēmas Eiropā. Krīze padziļinās un faktiski mēs vērtējam valsts ar diviem mēriem. Mēs neesam godīgi. Ir dažas valsts, kuras no kurām tiek prasīta budžeta disciplīna, tik uh, bremzēta kāda brīvība, un tagad ir divi un sešu dokumentu pakotnes, kuras ļauj dažām valstīm šo to neievērot. Skatāmies uz statistikām, un tās runā par sliktu mūsu pilsoņiem. Mēs nevaram savus pilsoņus iegrūst vēl grūtākā situācijā. Grieķi, Itāļi, Spāņi un Portugāļi nevar nest vēl lielākus upurus. Tie ir izsmēluši savas iespējas un atrodas uz izdzīvošanas robežas. Visbeidzot, izpildīsim to, ko esam solījuši - dzīvotspējīgu izaugsmi un cīņu pret bezdarbu, kā tautu Eiropu, nevis kā ekonomikas lielvaru Eiropu. Paldies! Paldies, Paldies deputāt kungs! Nākamais Dārjušs. Rosātī divas minūtes lūdzu. You have the floor. pani przewodnicząca panie komisarzu! E, chciałem przede wszystkim na początku. es vispirms gribētu jums teikt ka fiskālās disciplīnas sistēma manā skatījumā ir monetārās savienības instruments, kas ir nepieciešams dalībvalstīm, ir kom kompetence, bet nav it kā fiskālās varas. Ir vajadzīgi skaidra kompetenci sadalījumi. Krīze Eiropā sākās ne jau ar eiro ieviešanu, bet ar to, ka dažas Eiropas dalībvalsts iekūlās pārāk dziļos parādos. Viņām nebija šādu pienākumu nevienā likuma tekstā tas neparādījās. Un jāteic, ka pieredze par to, kā darbojas divu un sešu dokumentu pakotnes, no liecina par to, ka ir jāpieņem šīs sistēmas, kas ir tomēr sarežģītas un nav saprotams plašākai sabiedrībai. Tās var interpretēt dažādi. Mēs dzirdam nebeidzamas diskusijas par to, kā šīs parādus risināt, bet sistēmas vajadzētu vienkāršot, lai tas būtu saprotams ne tikai ekspertiem, bet arī vienkāršajiem pilsoņiem. Otrakārt, sistēmas ir pārāk politizētas. Runa ir tikai ne par, ne tikai par politizētu pārmērīgu deficītu, bet arī dažu dokumentu iesniegšanas termiņiem, ja eksistētu juridiskā drošība, tad par to nevajadzētu vairs diskutēt politiskā līmenī. Visbeidzot, runājot par ownership principu, ir nepieļaujami, ka politiķi rāda ar pirkstus Briseli, nē, pus, uh, saka, Briseli mums uzspiež politisko disciplīnu. Nē, tā nav. Tā ir jābūt uh, konsekventi kodificētai valstu likumos savienības līmenī, un tad politiķiem būtu jāpiemēro tie nacionālajā līmenī. Paldies, kolēģi Rosātī, dārgie kolēģi. Jūs būsiet pamanījuši, ka mums ir um, neliela problēma ar monitoru, um, kas uzrāda nepreiz runātājs sarakstu. Nākamā būs kolēģi Toja. Redzu jūs varbūt, ka politisko grupu dienest var palīdzēt. Tātad es nosaukšu nākamo runātāju, bet ne tikai vienu, bet pat divus. Ceru, ka problēma drīz izdosies atrisināt. Pēc kolēģis Tojas runās kolēģis Fandālens un pēc tam kolēģis Torvalds. Lūdzu, Tojas kundzei vārds. Signor komisārio, Priekšsēdētāji, eh, komisāra kungs, attiecībā uz sešu dokumentu pakotnes iespēju samazināt parādus un veicināt izaugsmi, pieredze negatīva visos aspektos. Es jautāju, kam vēl ir jānotiek, lai mēs saprastu, ka kaut kas nestrādā? Mēs negribam apstrīdēt noteikumus, to es saku visiem, kas ir norūpējušies par to, bet gribam, lai noteikumi būtu derīgi un funkcionāli mērķi sasniegšanai, vajadzīga saprātīga pieeja, lietpratīga pieeja, kas panāktu iekšzemes koprodukta izaugsmi. Elastīgums nenozīmē ticamības apstrīdēšanu, drīzāk vēršanos pret stīvu formālismu, kas ir, kas ir radījis problēmas. Ir jāpiemēro noteikumi elastīgi. Mēs neesam taču, mūs nevad kompjūters, 40% itāļu, kas pēdējās vēlēšanās Itālijā balsoja, prasīja elastīgumu. Ne tikai Junkera plānā, bet arī Eiropas finansētajos projektos 2020. gada plānā, tad konkrētā kontekstā, nevis ārpus tā. Pietiek uzbrukt Itālijai. Visi teikt, ko dara Itālija? Itālija veids reformas. Itālija gaida noteikumus, tomēr grib et, inteliģentu tautsēmniecisku problēmu, kas ļauj sasniegt mērķus. Mēs negribam favorītismu, bet drīzāk saprātīgu politiku, kas ir vērst uz mērķu sasniegšanu. Paldies! Tad runās Fandālina kungs, pēc tam Torvalds un Kad Kadrukals. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Divu un sešu dokumentu pakotnes politikas politika ir parādījusies laikā, kas ir politiski delikāts laiks. Mēs dzīvojam ekonomikas krīzes apstākļos, ir dažādas problēmas, bet mēs redzam, ka Francija un Beļģija nav savie, sakārtojusi savu sistēmu struktūrāli un budžeta aspektā. Noteikumu ieviešana ir apturēta politiski iemeslu dēļ un Eiropas zonas politiskās pārvaldības ticamība, no tā tikai cieši. Visbeid, otrkārt, runājot par Eirozonu, Eliza Venizela kungs iepriekš runāja par priekšlaicīgām vēlēšanām un teica, ka Grieķija dzīvot labāk ārpus eirozonas. Tā varētu devalvēt savu val valūtu, norakstīt parādu un cerīgāk raudzīties nākotnē. Ir, bet šīs valstis ar, no krīzes ārā netiks bez eiro nasta ir smaga, gluži kā Atlantam, kurš uz saviem kamiešiem nes pasauli. Cīnīt, lai cīnītos ar masīvu bezdarbu, mums ir jādara kaut kas vairāk Eiropas līmenī. Paldies, kolēģi Vandālin. Es manuāli pieteikšu nākamos runātājus, nevaru garantēt, ka bez kļūdām. Eh, eh, Torvalds, Kadrukals un tad Mahs. Torvalds, viena minūte. Tak, Arēd Dālman. Avsiktem ir viens. Paldies, priekšsēdētāji. Divu un sešu dokumentu pakēšu mērķis bija stabilizēt mūsu ekonomikas un finanšu situāciju, un um, iemesli bija acīm redzami. 30 gadus pēc otrās pasaules kara beigām valstis Eiropā bija dzīvojuši pār savām spējām. Cerot, ka šīs eh, dienas, veiksmīgās dienas atgriezīsies, valstis slīga arvien dziļākos parādos, līdz tas kļūst nepanesam. Tāpat laikā tehnoloģiskā attīstība un globalizācija mainīja situāciju. Mm vēsturiski skatoties diezgan īsā laika posmā banku un finanšu sektori bija spējīgi pārņemt kontroli tādā veidā, ko neviens īsti nesagaidīja tad, kad līgumi tika sākotnēji sastādīti. Uh, Un šobrīd mums ir jācīnās eh, ar to, lai tiktu skaidrībā, kā mums rīkoties šajā situācijā. Tagad Kadru Kālos kungs runās, pēc tam Maha kungs un pēc tam Golniš kungs. Katru Galas kungs. Komisioner. Komisār. Komisija pati atzina, ka likumdošanas pakotnē ir vājās vietas, ierobežota pārskatība, kārs, pārskatāmība ekonomiskās pārvaldības grupas var īsi pārņemt savā varā bez ne, nevienam neatskaitoties, neatskaitoties e parlamentam par fiskālajiem reformām. Visi šie aspekti ir svarīgi, jo tie ietekmē dalību valstu budžetāro suverenitāti, bet nedrīkst aizstāt demokrātiskus procesus. Vēl viens vēl viena kļūda. Mēs atzīstam, ka ne tikai to, ka taupība var nest arī negatīvu ietekmi, bet neņemam vērā, kā tas ietekmē Eiropas tautas. Tām ir jāspēj cīnīties pret šo te ekonomisko uh, lejupslīd, un kad nāks vēlēšanas, tad Grieķijas tauta pirmā parādīs, ko tā par to domā. Paldies, Kodrukalas kungs, nākamais runātājs ir Maha kungs, tad Golniš kungs un Stolijan kungs. Vážený pane předsedající, vážená komise, dámy a pánové. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Komisija saka, ka šobrīd mums ir labāki noteikumi, bet problēma ir tāda, ka neviens neievēro šos noteikumus. Paskatīsimies uz Franciju. Deficīts pārsniedz 4% no IKP, un jūs visi cenšaties izlikties, ka nekādas problēmas nemaz nav. Un ja kā cenšas īstenot jūsu noteikumus, tad viņiem ir jāsamierinās ar nekādu izaugsmi un augstu bezdarbu. Viens nepareizs ekonomisks lēmums, kas bija eiro ieviešana, noveda pie cita nepareiza politiska lēmuma, kas ir stingra fiskāla noteikuma diktatūra. Nu, tā tas nevar darboties. Tāpēc es aicinu komisiju, lūdzu, sagatavojiet līguma grozījumus, lai būtu iespējams izstāties no eiro. Grieķijā un Itālijā ir politiskās partijas, kas nevēlas eiro. Jādod viņiem iespēja, uh, ir šāda iespēja, un Čehijai nav jāpievienojas eirozonai. Paldies! Marka kungs, vai jūs pieņemsiet jautājumu no Berešas kundzes? Lūdzu. Uh, Dargie, dargais kolēģi, vai jūs neatzīstat to, ka dažiem šiem noteikumiem ir prociklisks raksturs un ka ir grūti tiem pielāgoties, bet tas ir visu interesēs. Ko jūs sakāt par Dragī kunga uzstāšanos, kurš prasa mums pielāgot globālo pieprasījumu Eirozonas vajadzībām? Mahkungs. Ja ECB vēlas stimulēt ekonomiku, tas nozīmē, ka tā izmantos ļaunprātīgi savu monopolu stāvokli, radīs inflāciju un īstenos šo politiku uz citu rēķina. Tā vietā mums vajadzētu vienkārši valstīm izstāties no eirozonas, jo eiro valūta viņiem vienkārši nedara. Priekšsarētājs paldies Māha kungam. Es atvainojos vēlreiz, bet tagad mums ir manuāls saraksts, kas eh, darbojas šeit zālē, bet būtu labi, ja dienesti informētu arī ārpus šīs zāles, ka automātiskie saraksti ārpus šīs telpas nedarbojas. Tagad Golniša kungs, pēc tam Stolajana kungs un tad Fernandes kungs. Golniša kungs tagad. Paldies, priekšsēdētāji. Komisār Dombrovski, cerēju redzēt jums līdzās Moskovisī kungu. Nevarētu teikt, kā, ka, kā ekonomikas ministrs Francijā viņš ir daudz darījis, lai mazinātu deficītu, bet es varu saprast grieķus, grieķu kolēģis, kuri dodas savu parlamentu, skatās uz Eiropas parlamenta dekadenci, skatoties uz zaimojošajiem attēliem, kas degradē Kristus un viņa mātes tēlu. Bet runājot par ekonomiku, komisija strādā, bet daudzi runātāji uzsvēra, ka sistēma ir pārāk sarežģīta, pārāk nepārskatāma. Jebkurā gadījumā dalību valstīm ir dalībvalstis uz izturs pie, pie, aiz, piesardzīgi pret dažādu veidu instrumentiem, piemēram, stabilitātes līgumu. Dzirdējām no Junker kunga, ka noteikumi ir jāin, jāpiemēro elastīgi, laikam viņš cerēja nomierināt parlamenta protestus un Eiropas tautu iebildumu, jau ir skaidrs, ka rezultāts ir tāds, ka ražošanas sistēma tiek sagrauta, sociālās garantijas tiek mazinātas. Es gribētu redzēt, kā tas viss tālāk notiks. Nevar būt tā, ka Eiropa ir aptvērta visiem neierobežots konkurences vējiem. Paldies, Golnišs kungs! Nākamais runātājs Stolojans un tad kolēģis Fernandes un Sulik kungs. Paldies, priekšsētē kungs. Mums ir ekonomiskās pārvaldības sistēma Eiropas Savienībā, kura darbojas, bet šobrīd problēma ir nevis šīs sistēmas veidošana, bet gluži otrādi šīs sistēmas īstenošana. Dažās dalībvalstīs parlamenti nepiedalās šajā procesā. Viņi negrib noteikt dalībvalstu reformas, programmas, paredzēt konverģences un stabilitātes pasākumus, kurus valdībām no, uzdod veikt Eiropas komisija. Otrkārt, pat ja dažas dalībvalstis piekrīt ieteikumiem par to, kas ir jāmaina budžeta politikā. Neraugoties uz to, šīs dalībvalstis nespēr vajadzīgos soļus un neievieš, neievieš ieteikumus praksē. Gau galā izskan publiskas deklarācijas, paziņojumi par elastīgumu un par šo divu un sešu tiesību aktu kopumu. Manā skatījumā Eiropas Savienības ekonomiskās pārvaldības sistēma nerada problēmas, drīzāk problēmas rada konkurētspējas zudums dažās dalībvalstīs un nepietiekami stingrā politiskā grība, lai veicinātu konkurētspēju un ražot spēju ar efektīviem ieguldījumiem progresīvās tehnoloģijās. Paldies! Fintank. Paldies, Stolojanas kundze. Jums gribu uzdot jautājumu kolēģis Dzanī. Lūdzu. Gribēju pajautāt kolēģei, vai viņa tiešām tic, ka Eirozonas ekonomiskā pārvaldība darbojas, ja tikai 2013. gadā 4 valsts no 17 ievēro stabilitātes un izaugsmes pakta kritērijas. Domāju, būtu reizēm labāk nevis tik daudz runāt un prā, plā, prātot, bet paskatīties uz statistiku. Paldies! Atbild uz jūsu jautājumu. Kad ir publisks parāds un ir zudusi konkurētspēja, ir tikai viens risinājums - pārstruktūrēšana. Un tā nolūkā mums ir jābūt solidāriem. Partneriem ir vajad, jādod vajadzīgais laiks reformām un citiem darbiem attiecīgajā dalībvalstī. Paldies, Stolos, Stolojans kungs, pēc tam Fernandes, Suliks un Guga. Fernandes kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Fiskālā krīze 2010. gada pavasarī parāda savienības ekonomiskās problēmas. Ir vajadzīga labāka ekonomiskā pārvaldība. Tāpēc radās šie divu un sešu dokumentu pakotnes, kas ir vajadzīgas, lai risinātu fiskālo politiku Eiropā. Mums nav jāgaida, lai krīze kļūtu vēl grūtāka, vēl smagāka. Vajadzīgs ir kāds kopīgs projekts, kas palīdzētu mums atrast kopsaucēju. Ir vajadzīga pamatīga fiskālā savienība. Fiskālie parādi budžeta politikā valstī rāda, uzrāda dažādas problēmas. Mēs nevaram analīzēt situācija katrā valstī, izējot no šiem budžetiem, katrā dalībvalstī ir vajadzīga Eiropa, kura uzņemtos kādu vadību par šo te fiskālo politiku, ne koordinētu kopā visu dalību valstu politiku, lai ņemtu vērā arī fokusu katrā dalībvalstī. ir svarīgi ne tikai panākt sistēmas lielāku elastīgumu, bet globāli skatīties uz katras dalību valsts budžeta politiku Eiropas kopējā kontekstā. Pretējā gadījumā mēs nevaram teikt, ka šī sistēma šobrīd darbojas. Ir vajadzīga lielāka elastība un Eiropas fiskālās politikas projekts. Paldies, Fernandes kungs, un uz pusotru minūti runās Sulika kungs, tad kolēģis Guga un kolēģis Silikjotis. Dankeschön. Funktioniert's? Danke. Paldies, dāmas un kungi. Sešpaka darbojas kopš 2011. gada decembra, tātad vesels trīs gadus. To ieviesa, lai tas atbilst atbalstīt stabilitātes un izaugsmas pakti, kuru neviens neņem nopietni. Bet paraudzīsimies uz rezultātiem šo trīs gadu laikā, kopš sešu paka e, ir spēkā. Parādi Itālijā pieaug no 110 uz 135 procentiem no iekšzemes koprodukta Spānijā no 70 uz 95 procentiem, Spā Francijā no 80 uz 95 procentiem, šīs valstis ehm, neustver nopietni sešpaku. Paraudzīsimies, piemēram, pēc uz Spāni, eh, uz Franciju. 2010. gadā Francija teica, 2012. gadā mēs ievērosim 3% deficīta griezts. 2012. gadā Spānija teica, mēs to ievērosim 2015. gadā. 2014. gadā tas tika atlikts uz 2017. gadu un nav nekāda sankcija. Un Francijas finanšu ministrs Sapēna kungs komentē, komisijai nav tiesības norādīt mūsu budžetu, suverenitāte ir tikai Francijas parlamenta rokās. Un tagad Sapēna kunga priekšgājējs Maskovičs Sīkungs, kas ir komisārs, it kā viņi kontrolē šo. Tas ir slikts joks. Paldies. Paldies, kolēģi Sulik, un tagad Gogas kungs vienu minūtu, un tad Silikotis un Hekmārks. Paldies, komisāri, priekšsēd. Imko komiteja pat laban e, izstrādā ziņojumu par apvienotā tirgus labāku e, integrēšanu Eiropas pusgadu pasākumu kopumā. Uzskatu, ka vienotais tirgus ir atslēga, lai panāktu izaugsmu. Taču Eirozonas dalībvalsts nav implementējuši ļoti labas direktīvas un rekomendācijas, un tieši tā arī ir problēma. Ikadējais vienotā tirgus integrācijas ziņojums eh, arī izpalika. Komisijai to vajadzēja prezentēt, kur tas ir. Eiropas parlaments gribētu piedāvāt vairākus analītiskus uh, eh, rīkus, uh, mūsu veikuma novērtējumu rīkus. Uh, kas visiem ļaut tam izsekot. Metodoloģija, kā mazināt administratīvo slogu. Arī šeit mēs neesam panākuši to, kas mums būtu bijis jāpanāk. Pārāk liela birokrātija. Tas traucē mums saprast, kas būtu darāms. Es gribētu arī uzsvērt, ka ir Eiropas pusgadu pasākumu nopietni jāimplementē. Pretējā gadījumā eh, vienotais tirgs nevar tikt pienācīgi eh, darb, iedarbināts. Paldies, Gogas kungs, Silikotis, uh, Hekmārks Tangs, lūdzu. Cienītie kolēģi, komisijas rīcība ir vērsta uz minimālo rezultātu sasniegšanu, lai panāktu eh, Eirozonu bez problēmām. Tā ir liberālā pro politika, bet Kas notiek starptautiskajos tirgos? Vai netiek apdraudēta stabilitāte, kas faktiski rāda Eiropas ekonomikas paštēlu? Mums ir ekonomikas deficīti, bet mēs nepieminam sociālās izmaksas, ko rada šī politika. Lielā, lielais bezdarba līmenis iedzīvotāju nabadzību, ieslīgšanu nabadzībā, reģionālās problēmas. Tas faktiski komisijas motivācijā nekur netiek atspoguļots. Jāskatās uz e, dalību valstu ekonomisko politiku, bet tai nav demokrātiskās leģitimitātes. Jāciena cilvēki. Tas nozīmē, ka valstīm ir jānodrošina e, iedzīvotāja aizsardzība. Paldies! Nākamais runātājs Hökmarka kungs, tad Tangla kungs un Kalvē Šambona, eh, Čambona kungs. Mikro. Priekšsarētāji kungs, paldies komisāru kungam par labo ievadu. Manuprāt, šeit ir divas lietas, kas ir īpaši jāizceļ. Uh, Pirmkārt, ceļš uz pazeminātu sociālo nodrošinājumu, zaudēt konkurētspēja, sociālai nemieri. Tas viss ir e, tādēļ, ka tiek tērēt līdzekļi, kuriem jums īstenībā nav. Ja deficīti palielināšana būtu bijis risinājums, un ja tas būtu stimulējis ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību, tad mēs nebūtu tādā krīzē, kādā mēs esam šodien. Ne jau konsolidētās politikas radīja problēmu. Problēmas būtība ir ticēt, ka ir iespējams atrisināt ekonomikas problēmas, palielinot deficītu un palielinot parādu nastu. Un tieši to mēs arī redzējām notiekam. Otrakārt stabilitātes paktu pārskatīšanu. Nu, un to varbūt vajadzētu darīt. Bet patiesībā nepieciešams īsto pārskatīšanu veikt. Tad, kad komisija strādā ar deficītu valstīm, kas ir atlikušas struktūrālās reformas un nepilda noteikumus. Uzticamība ir saistīta to, ka ir nepieciešams spēt jums uzticēties. Eiropas Savienībai ir jābūt uzticamai, komisijai ir jābūt uzticamai, stabilitātes paktam jābūt uzticamam. Ja mēs apdraudam savu uzticamību, ļaujot lielajām dalību valstīm izvairīties ne tikai no uzņemtajām saistībām, bet arī no noteikumiem, tas maksās mūsu uzticamību. Tas nepalīdzēs atrisināt nekādas problēmas, bet tieši pretēji radīs vairāk problēmu un padziļinās krīzi. Būsim uzticami un pieturēsimies pie noteikumiem. Paldies! Paldies Hokmār kungam! Vai jūs pieņemsiet eh, jautājumu, eh, zilās kartīts jautājumu no Matijas skundzes? Hokmār kungs! Jā, lūdzu, Matijas kundze! Obrigada. Colega Hokmar, eu compro. Hokmar, kungs. Es saprotu, ka jūs ticat šiem noteikumiem un uzskatāt, ka ir nepieciešams mazināt parādu un deficītu, bet ir dažādi veidi, kā var to darīt, ne jo vienmēr tas nozīmē tēriņu samazinājumu un atteikšanās no labklājības, labturības. kādā veidā jūs plānojat uh, samazināt parādu bez restruktūrizācijas. Es nesaprotu, kā to var izdarīt. Paldies, tagad atbilde. Matieša kundze. Apdraudējums labklājības valstī nāk tieši no tādām politikām, kur jūs šobrīd aizstāvat. Ticēt, ka jūs varat tērēt naudu, kas jums nemaz nav Tieši tas noved pie drakoniskiem taupības pasākumiem, ko esam redzējuši vairākās dalību valstīs, un tas noved pie investīciju trūkumu un e, darba vietu trūkumu. Paskatieties apkārt, kāda ir realitāte, kur mēs esam panākuši kaut ko un kur esam izgāzušies. Priekšsarētājs, paldies, Hokmārkungs. Es ļauju vēl otru zilāts kartīts jautājumu uzdot. Es tad tādēļ ierobežošos kolēģiem, kas vēl nav runājuši. Hokmērkungs, vai jūs pieņemsiet jautājumu no Monokunga? Lūdzu, Monokungs. Mono aussi? Einen Moment. Ich möchte das gerecht machen. Priekšsēdētājs turpina. Monokungs ir jau runājis, tāpēc Golnišs kungs eh, pirmais pieteicās, tāpēc eh, vai jūs pieņemsiet jautājumu no Golnišs kunga? Jā, lūdzu. Priekšsēdētājs, es atvainojos. Berešs kundze, es skaidri izteicos, es pieļauju divus jautājumus. Ja tiks uzdot vairāk kā divi jautājumi, uh, tad es to koriģēju pēc tā, kuri cilvēki ir iepriekš izteikušies. Divi ir izteikušies, es ļauju Golnišu kungam izteikties tagad, jo viņš pieteicās pirmais. Kokmar kungs pieņēma šo jautājumu Golnišu kungam, tāpēc tagad ir vārds. Paldies, priekšsētāji kungs. Izteikšos īsi. Ievēroju, ka jūs vainojat budžeta publisko budžeta deficītu. Varu pieņemt, ka tāds ir jūsu viedoklis, bet vai jūs nedomājat, ka deficīts valsts finansēs nāk no kaut kā vēl nopietnāka, proti tirsniecības nelīdzsvarotības, kas patiesībā rodas tāpēc, ka Eiropas tirgus ir atvērts valstīm, kuras viņš nepaveic runāt, es nepabeidzu savu uzstāšanos. Atbild Ho Hokmarkungs. Priekšsēdētājkungs. Goldnišķi kungam es varu uh, teikt tā, paskatieties apkārt pasaulē. Tur, kur redzat brīvo tirdzniecību, redzat arī labklājību. Tur, kur jūs redzat protekcionismu tā kā jums ir, jūs redzat labklājības trūkumu Nekur pasaulē nav tā, ka ir attīstīta civilizācija bez atvērtības. Paskatīsimies uz dalību valstīm. Tās, kas tika galā ar krīzi, tie ir brīvie tir tirgotāji. Es neaicinu jums pievienoties šiem spēkiem. Es zinu, ka jūs piedarat citiem. Runātājs tiek pārtraukts. Paldies, Okmārkungs, saka priekšsarētājs. Es cenšos ievērot eh, taisnīgumu. Tas nozīmē, ka 30 sekundes ir paredzēta jautājumu uzdošanai un 30 sekundes atbildēji. Tālāk uz pusotru minūti Tanga kungs, pēc tam Kalvēšam Bonkungs, pēc tam Lejārī kungs. Tanga kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu Nīderlandiešu valodā. Pieņemsim ka ir slikti laika apstākļi, vējš plosa laukus, zibens un pērkons. Vai jūs domājat, ka lidmašīnā uz autopilota iestatījumiem var nosēsties? Protams, ka nē. Un tas apraksta arī situāciju, kādā ir Eiropas ekonomika. Bezdarbs ir pārāk augsts, ekonomikas situācija nav laba, trūkst uzticēšanās. Komisija ir izvērtējusi, ka budžeta noteikumu divpakai un sešpakai turpinās tā kā uz autopilotu un netiek ņemt vērā sliktie laika apstākļi. Ir jāievēro budžeta noteikumu. Stru struktūrālās problēmas ir ļoti populārs termins, un tas arī praksē ir jāņem vērā. Bet tas ir kā lidot ar uh, augstumu uh, mērīšanas ierīci, kas nestrādā. OECD ir atšķirīgas uh, aplēses par struktūrālajiem trūkumiem, un tie var gada laikā arī mainīties. Un tas pašreizējā situācijā ir katastrofa, un tas nenozīmē nekādu maigo piedzemēšanos. Priekšsēdētājs saka, ka tālāk automātiskā tablo strādā labi, līdz ar to es uz priekšu daudzas nepieteikšu, tikai vienu. Nākamais ir Kalvešom Bonkungs. Eh, eh, eh, Paldies, priekšsēdētāj kungs. Paldies, komisāri. Turpināšu spāņu valodā runājot par Eiropas projekta politisko ticamību par kur mēs iestājamies. Sešu un divu dokumentu pakotne nav īsti ticamas. Varbūt nav īstais brīdis visu reformēt, bet ir jāpaskatās trūkumi. Netiek vienādi šie pakotni piemērot visās valstīs, kas apdraud ticamību. Uh, Spānijā ir kļūda, jo nav veiktas struktūra reformas, bet tiek prasīti tikai upuri. Mums ir vajadzīga vairāk, vair, e, Eiropai jābūt kaut kam vairākam nekā vienotajam tirgum un enerģijas un kapitāla tirgum un tā tālāk. Nav radīta solidaritāte, ja mēs neaplūkojam eiro obligāciju problēmu un neīstenojam pietiekamu kontroli. Paldies kolēģim Kalvei Čambonam, Lirika kungs nav ieradies. Tagad nāks, nākamais runātājs ir Nīder Maira kungs uz divām minūtēm. Paldies, cienītie kolēģi! esmu apmierināts, ka varam runāt par šo jautājumu, ka mēs apspriežam noteikumus, kas tika pieņemti pirms dažiem gadiem, un uzlabo iespēju valstīm īstenot labāku ekonomikas politiku. Arī tā ir politika, kas palīdzēs tālāk negrimt parādos, parādu krīze, atgādināsim Britu kolēģiem to ietekmē ne tikai Eirozonas valsts, bet arī citas valstis. Esmu pārsteigts dzirdot kolēģus sakām, ka noteikumi ir izgāzušies. Pirms krīzes ekonomiskās politikas tās gan ir izgāzušās daudzās valstīs, paredzot augstus deficīt, budžeta deficītus, pārāk liels tēriņus, aicinot pieciest šīs sliktās ekonomiskās politikas, ja gribam atrast kādu, kas ir atbildīgs par zemo ekonomisko izaugsmi un augsto bezdarba līmeni, es domāju, ka ir daži, kurus varētu turēt aizdomās, bet ko tagad darīt? Ir jāpievēršas satvar mājai. Mums būtu jāuzmanās, tomēr jau sistēma ir strādājusi pietiekami labi. Nedrīkst ar šīm pārmaiņām ap apdraudēt sistēmas ticamību, procentu likmes paaugstināšana pār 1%, palielinās budžeta deficīti arī par 1%. Brītu kolēģi ierosinātie pasākumi arī varētu izjaukt budžetu fiskālo līdzsvaru. Būtu labāk vai spēcīgi ieteikumi katrai valstī atsevišķi, kā panākt labāku līdzsvaru un ņemt vērā arī situāciju ārpus Eirozonas dalību valstīs. Paldies! Paldies kolēģim Nīdermājeram, un tagad uz pusminūti runās kolēģis Sants. Grazie ħafna, sur prezident. L-arranġamenti tas seksu e ta' Tupac u man fasla biex jizguraw. Paldies, priekšsētā kungs sešu un divu pakotņu sistēma nozīmē, ka mēs ievērojam Eiropas pamatnostādnes. Tās parāda samērīgu un līdzsvarotu pieeju, lai panāktu finanses rezultātus. Tomēr nav vienotas vadošās funkcijas Eirozonas proj proju projektā. Mums ir jānodrošina, ka pamatnostādnes tiek ievērotas pietiekamā līmenī. Pagaidām politiskie faktori vēl aizvien dominē. Tie saistīti ar pamatīgu politisko kapitālu, kas, tiek, kas ietekmē šo projektu. Tas faktiski arī saistīts ar dažādām un nesaskaņotām valstu interesēm, pozitīvistu, virsstruktūra un dažādu veidu standārtu rezultātu pārskati un viss kaut kas tam līdzīgs, kas ir ar kur apkabināts šis projekts, faktiski maskē realitāti. Faktiski mēs šeit cīnāmies tikai ar simptomiem, nevis slimības reālajiem cēloņiem. Pārmainot eirozonas operāciju norises palīdzētu mums uzlabot sistēmas pārskatāmību, bet tam ir vajadzīga kārtīgi definēta politiska, fe, politiskā federālā situācija. Tātad šie instrumenti tiek piemēroti un mehānismi, kas eksistē, atbilst Eirozonas izdzīvošanas un izaugsmas interesēm kopumā. Uz šo jautājumu tomēr nav iespējams viegli aprī atbildēt. Katrā ziņā šā brīža defi mehānismi ir, nav bez kļūdām. Paldies! Nākamais runātājs. Kircos kungs, paldies priekšsēdē kungs, domāju, ka ir briesmas sajaukt mehānismus ar būtību, proti kritizēt divu, sešu dokumentu pakotnes, salauzt termometru un nejust drudzi, kas ir pārņēmusi, kas ir pārņēmis fiskālo slimnieku. Eksistē dažādas veiksmes, piemēram, īrija, Portugālija, ir Latvija, Lietuva arī labi pastrādājušas, kas faktiski ir ieguvuši ieejas biļetu uz eiro. Mums ir dažādi veidi pozitīvas informācijas, bet Grieķijai vēl tikai, Grieķija vēl tikai cenšas tikt galā ar savām problēmām. Es 35 gadus strādāju par žurnālistu un izdevēju, un pat pirms eiro un pirms divu un sešu dokumentu pakotnes un stabilitātes mehānismiem var teikt, ka spēki, faktori bija dažādi. Mums bija laba sociālās nodrošināšanas valsts, pārāk liels pensijas, ko mēs nevarējām uzturēt. Un lūk, brīti eiroskeptiski saka, te mums Grieķijā ir milzīgas problēmas sakarā ar eiro, bet arī agrāk Mēs devām liels pensijas Grieķijā, kas bija 100 līdz 120% no bijušā, no pēdējās algas. Mēs zinām, ka apvienotā karalistā šīs pensijas sasniedz 35 līdz 40%. Tātad problēmas eksistē jau agrāk, un mēs nevaram tās novelt uz eiro. Gluži otrādi, eiro ļaus mums nākotnē samazināt parādu, atvieglos ekonomisko atveseļošanās iespēju. Un Dragī kungs jau teica, ka tās arī palīdzēs mums izmantot dažādas eksporta priekšrocības. Paldies, kolēģi Kirtsos. Vai jūs pieņemsiet kolēģi Valī jautājumu? Jā, kolēģi Valī. Kolēģi Valī, lūdzu. Paldies, priekšsētāji. Uzdošu pavisam vienkārši jautājumu. Vai jūs domājat, ka eiro ir ilgspējīga valūta jūsu valstī, ņemot vērā procentu likmes, kas ir jāmaksā jūsu valstī? 9% šķiet jūsu finanšu krīzes laikā. Vācijā tas ir 0,9%. Vai eiro nebūtu iespējams no īstenot izlīdzināt vienotu likmi? Atbilde. Runājot par procentu likmi, ko maksā mūsu valsts salīdzinot ar īriju, atbilstoši budžetam apmēram pusotru procentu. Īrija ir spēcīga ekonomika, un mums ir pārunāsim par Grie Portugāles procentu likmi, kas ir salīdzināma ar Grieķiju. Tas ir 2,9%. Grieķijā šobrīd likme ir pieaugusi tieši tāpēc, ka tirgi nav droši par to, ka mēs varēsim samaksāt par to, ko mēs darām. Paldies, kolēģi Kircas. Vai jūs pieņemsiet arī kolēģi Lukas jautājumu? Lūdzu, kolēģi Luke. Kolēģi, es izbrīnīt dzirdēju, ka jūs teicāt, ka īrija, Eiropa palīdzēja Grieķijai savus parādus restruktūrizēt, vai tas nebija drīzāk uh, kreditoru uh, labā grība, kas ļāva restruktūrizēt eiro, uh, tad jūs parāda, kas no 100 miljārdiem eiro atteicās un ka Grieķija būtu varējusi samaksāt šos parādus vienkāršāk, ja būtu tai savu centrālo banku un savu valūtu. Šobrīd Grieķijas valsts parāds ir publisks, tas nav privātajā jomā, mums ir politiska un ētiska, ētiska saistība samaksāt gadu gaitā, protams. Pastāv diskusijas par to, vai tas notiks 30 gadu vai 50 gadu laikā, bet ir divi varianti. Vai nu mums būs oriģināli dažādi priekšrocības, vai arī mēs veiksim dažādas reformas Grieķijai būtu jā, jāmoder, jāmodernizē sava sistēma un jāmaksā, jāsamaksā kreditoriem. Tas ir pilnīgi skaidrs. Paldies, kolēģi Kircos. Tagad pusotru minūtu runās Saņīkungs. Paldies, priekšsēžkungs. Šajā debatē var dzirdēt vairāk kārt, ka ja jebkurš deputāts vai Eiropas komisārs iegrieztos kafejnīcā vai jebkur, kur Eiropas pilsoņi pulcējas un uzdot jautājumu, ko viņi gan domā par šiem divpak, sešpak, vai tie vispār saprot, ko to nozīmē. Labi, ja viens no simtiem to vispār sapratīs. Pateicos tiem kolēģiem, kas izgaismoja to, ka galvenokārt ir runa par eirozonas krīzi un eh, par tās risināšanas veidiem Bet ir viena lieta, par ko mēs mazāk esam līdz šim runājuši, un tai gribētu pievērst uzmanību vai uzdot jautājumu Eiropas eh, komisāra kungam. Proti, kas ir darīts un ko jūs grāsaties darīt, lai eh, kļūt saprotamāks eh, šie divi pak, seši pak. Eh, eh, kā, kāda ir vispār to mērķi. Sabiedrība to nav sapratusi, ko jūs gribat paveikt ar šiem uh, dokumentiem, lai sabiedrībai tiešām eh, tas ir izskaidrots. Paldies! Dank, Paldies, kolēģis Saņi. Tagad divas minūtes kolēģe Hībnere uzstāsies. Paldies priekšsēd. Viceprezident Dombrovski, es gribētu izcelt trīs jautājumus. Pirmais Es domāju, ka ekonomiskās pārvaldības būtība liek mums raudzīties eh, plašāk par sešpaku un divpaku, piemēram, ņemot vērā bankas savienību. Pat, ja tā nav ekonomiskās pārvaldības rīka, rīks, taču mēs visi zinām, ka tā var sistēmu stabilizēt un arī Eiropas monetāras savienību stiprināt. Un tā nu, identificējot ekonomiskās pārvaldības jomā uzlabošanās potenciāls, es domāju, tas jāņem vērā otrkārt. Kolēģis Nīdermajer kungs jau pievērsās procedūru jautājumu. Es domāju, ka ekonomiskās pārvaldības e, modelis ir iedibinājis daudz noteikums, taču e, ir jāizdara arī pareizās politiskās izvēles. Un mūsu pilsoņi uh, raugās eh, uz mums un neizdara atšķirības starp politiskajām izvēlēm, kas eh, tiek izdarītas nacionāla līmenī un noteikums, uz kuriem šīs izvēles ir balstītas. Tātad sistēmas ilgspēja un demokrātiskā leģitimitāte eh, ir arī jāuzlabo, izdarot tālredzīgākas politiskās izvēles, kā arī kopumā risinot leģitimitātes trūkuma problēmu. Treškārt, par izaugsmu. Katrai ekonomiskai pārvaldībai ir jādod ekonomiskās izaugsmas perspektīva. Struktūra reformas ir ļoti nozīmīga šajā sakarā, taču ekonomiskās pārvaldības modelis e, šādu reformu veicināšanas stimulus pietiekošā mērā neparedz. Priekšsēžu konferences pirms diviem gadiem bija izteikusi ierosinājums, kas tagad ir kaut kā pazuduši no mūsu redzesloka. Eirogrupas decembra secinājumi tos ir mums atgādinājuši. Es ceru, ka būs arī apņemšanās atkal struktūra reformas atzināt un komisija e, e mūs virzīs šajā virzienā. Tas tiešām ir nepieciešams. Paldies, kolēģi Hībner. Tagad pusotru minūtu Bajē kungs. Paldies, priekšsētāji kungs. Komisāra kungs, kad gribam izvērtēt pasākumu sekas, kas var būt diezgan smagas, ir vajadzīga plaša analīze. Skatāmies uz šīm pakotnēm, kāda analīze mums ir pieejama. Tehniskas detaļas saistībā ar parāda apjomu, bet nekas par sociālām sekām, nekas par bezdarbu, ietekmi uz nabadzību. Eiropas līmenī visiem ir skaidrs, ka šīs pakotnes nozīmē taupību. Bet vai mēs varam apstrīdēt pamattiesības, piemēram, pieeja veselības aprūpei? Ko par to domās vēlētāji? Eiropai ir jāierobežo publiskais deficīts, bet no otras puses ir jāatsniedz minimālas sociālas garantijas Pēdējie skaitļi parāda, ka lejupslīde turpinās, bet nedrīkst pieļaut arī to, ka liela kapitāla izvairās no nodokļiem par labu uzņēmumiem. Jācīnās ar sociālo un vidas dempingu. Taupība šobrīd ir skaidrs īsti nedarbojas. Ekonomikai ir jābūt ar ticamām stratēģijām Mums ir jāvirza, jāmainās, jāmaina kurs un jāatcerās arī savu pienākumu pret sabiedrību. Paldies! Bajī. Paldies, Bajikungs! Nākamais runātājs. Ah. Bajikungs, vai jūs pieņemat jautājumu no Manokunga? Lūdzu. Bajekungs, cienītais kolēģi, pilnīgi piekrītu jūsu paziņojumam, bet jūsu partija Francijā, ko ir izdarījusi un jūsu priekšsēdētājs, lai piemērotu šo te noteikumu. Paldies, kolēģi! Jūs vienmēr izmantojat laiku, lai uzbruktu sociālistiem. Es cīn, cīnos Eiropas interesu aizsardzībai, nevis atbild uz dažādām provokācijām no liberāļu puses. Paldies! Paldies! Tātad ne visi, kas runā franciski, ir no Francijas. Tad uz divām minūtēm runās kolēģe Komī. Paldies, priekšsētāji kungs, cienīto komisāru. Uzskat, ka šīs dienas debates ir vienas no svarīgākajām ko mēs kā Eiropas deputāti varam šeit risināt. Pakotne ietekmē pilsoņu situāciju. Mums nevajadzētu izteikt priešlikumus bez sekām. Jābūt ir ar skaidru redzējumu, ko tas dos pilsoņiem. Gaugulā pilsoņi mūs ir pilnvarojuši. 5. novembrī mēs dzirdējam skaidru formulējumu, par ko iestājās 95% no šī, šeit klātesošajiem - godīgāku, demokrātiskāku, kopīgāku Eiropu. Tam piekrita visas grupas, bija varbūt tikai divi vai trīs deputāti preti. Ekonomiskā izaugsme ir jāpieno ar stabilitāti, bet krīze ir radusies pirms šīs pirms problēmām makroekonomikā. Ir jāskatās uz situāciju kopumā, bet sistēma ir ļoti sarežģīta un esmu pārliecināta, ka viena no atbildēm izaugsmas nodrošināšanai ir investīcijas. Tās, ties, tās tiešām rada jaunas darba vietas. Kas attiecas uz fiskālo savienību, Itālijā ir atklājušās ļoti daudzas problēmas ar esošo nodokļu sistēmu. Jāskatās, kas notiek katrā valstī. Mēs sāksim strādāt ar savu saimniecību, īstenosim iekšējās stabilitātes paktu, neļausim mēriem tērēt viņu rīcībā esošos līdzekļus. Skatīsimies, kas notiek arī Vācijā tur ir eiro, bet ir bezdarbs. Anglijā nav eiro, bet arī ir bezdarbs. Tātad paldies, komikundze. Nākamais runātājs ir Mavridis uz pusotru minūti. Es vēršos gan pie komisijas pārstāvjiem, gan arī pie saviem kolēģiem. Nav pelēkās zonas, ir tikai balts un melns. Mums ir jāvirzās uz Eiropiešu ekonomisko izdzīvošanu, un Eiropieši ir visās Eiropas Savienības malās. Vienas dalībvalsts parādus nedrīkst uz, uzkraut citai dalībvalstī, es piekrītu. Tomēr uzsveru, ka ekonomikā ir pozitīvi rādītāji. Varbūt, ka mēs kolektīvajā saimniecībā varam nolemt par tādiem notik, noteikumiem, tomēr vienoties, ka tie nav absolūti visām dalību valstīm. To, ka turklāt uzsveru saviem kolēģiem, tī, tīpaši tiem, kas grib izjaukt Eiropas Savienību, esmu vīlies tajos, kas paziņo, ka mums ir vienots skatījums uz Eiropu. bet viņi pārstāv tikai vienu daļu Eiropas pilsoņu, kas atrodas ziemeļos vai dienvidos. Beigās mēs nonākam pie country specific recommendations, un mums nav valstī specifisku konkrētu ārstniecības līdzekļu. Mums ir bankas savienība, bet mums nav vienotas schēmas par to, kā notiek ieguldījumi runātājs tiek pārtraukts. Paldies, Mavridis kungs, un tad uz divām minūtēm sekos Fernandes kungs. Paldies, priekšsēd komisāri, dārgie kolēģi. Pārēj no koordinācijas uz sinhronizāciju, tajā notiek caurskatāmi, taču arī prevencija, profilaks ir ļoti laba, labāk darboties profilaktiski nekā ārstēt, ir tāds teiciens, un tādēļ e, trojkas pasākumi nebija tie labākie par sešpaku un divpaku. To efektivitāti ir jāpastiprina Eiropas institūciju. E, darba efektivitāte jāuzlabo, problēmas ir jārisina pirms tās izaug tik liels, ka tās vairs nevar pārvaldīt. Profilakse, atbildība, solidaritāte, visi šie principi jāievēro. Uh, valsts parādu nedrīkst audzēt arvien vairāk, citādi nākamām paudzēm par to būs jāmaksā. Bet mums ir nepieciešama inteliģenta LST sešpaks un divpaks interpretācija. Tādēļ ekonomiskās izaugsmas un nodarbinātības vārdā konkurētspējas ir, e, spēja ir jāstiprina. Bet e, tajā pat laikā e, neatšķaidot noteikumus sociālā viengabalainība. Sociāls taisnīgums ir ļoti svarīgs un sešpak un divpak ir jāinterpretē elastīgi un inteliģenti. Paldies, kolēģi! Fernandeša un tagad pusotru minūtu Danti kundz. Kungs. Paldies, priekšsēdē kungs, vicepriekšsēdē kungs, kolēģi. Šķiet acīm redzami, ka Eiropas ekonomiskā pārvaldība ir jāmaina, ņemot vērā pēdējo mēnešu notikumus. Kontinentā ir vērojama nedroša izaugsme, inflācija un pamatīgs bezdarbs. Junker kunga priekšlikumi nozīmē pirmo nepieciešamo soli atvesaļošanās virzienā, bet tas vēl tikai, vai tam būs rezultāti, mēs redzēsim nākamo mēnešu laikā. Krīzi varētu risināt ar tehniskiem līdzekļiem. Tas ir svarīgs jautājums. Varbūt pēdējais aicinājums Eiropai, kur esam ar grūtībām uzbūvējuši un nevaram tagad tuvredzīgi ļauties nacionalistiskiem, populistiskiem saukļiem, kā rāda jūnija Eiropadomu secinājumi. Inteliģenta, inteliģenta elastība nenozīmē piekāpību, ir vajadzība stratēģija Eiropai, struktūra reformas, kuras valstīm ir jāveic konkrētos termiņos, bet nav iespējams visas visu balstīt tikai uz Junkera plānu. Mums ir vajadzīgi inteliģenti tēriņi no dalību valstīm. Nav vajadzīga abstrakts, nav vajadzīgs abstrakts elastīgums, bet drīzāk Junkera plāns, kas palīdzētu veidot noturīgu izaugsmi. Liels paldies, kolēģi Dantī, un tad uz divām minūtēm seko Banovs kundze. Paldies, priekšsēd komisār. Paldies! Šeit ir vērojams bezprecedenta spiediens uz ekonomikas sistēmu. Komisijas prasības rāda, ka ir vajadzīga jauna koordinācija, un budžeta politika ir parādījusi pozitīvus rezultātus, atdaņā, ka ir samazinājušies deficīti. Bet sankciju eh, mehānisms praksē netiek piemērots. Tāpēc ir jāievēro stabila budžeta politika, funkcionējušās sistēmas. Nedrīkst pieļaut mums bijušās vecās kļūdas. Dalībvalstīm ir jāturpina struktūra reformas, turpinot stabilu fiskālo politiku un radot jaunas darba vietas katrai valstī ir vajadzīgi specifiski ieteikumi, kam būtu ietekme dalību valstu līmenī. Tad varētu mērīt un vērtēt apstākļus un eventuāli arī attaisnot dalību valstu iedzīvotāju uzticību. Jāpiemēro vienādi standarti visiem, gan lielajām dalībvalstīm, gan mazajām dalībvalstīm. Aicinu Eiropas komisiju ievērot šos noteikumus objektīvi vērtējot politisko, politisko solījumus un lai tiktu sasniegti pietiekam apmierinoši rezultāti. Paldies! Nākamā runātāja Gilas kundze. Paldies priekšsēdētāji. Es uh, atkārtoju mūsu kolēģu teikto, ka mums ir jāpārskata steidzam ekonomiskās pārvaldības likumi, uh, noteikumi Eiropas Savienībā tagad ir uh, spērts uh, neliels solis uz priekšu, bet mums ir jādara vairāk. Ir būtiski jāmaina uh, sistēma, jo uh, 25 miljoni cilvēku ir bez darba, stagnācija, deflācija, augsts deficīta līmenis, demokrātijas deficīts. Šie noteikumi vienkārši nedarbojas, un kaut arī mērķis no, noteikti deficīts zem 3% ir cēls, tas nav reāli izpildāms. Mums ir jāņem vērā arī sociāli elementi, un galvenais jautājums, ko dara dalību valstis, lai cīnītos cīnītos pret nabadzību, eh, krāpšanu nodokļu jomā un uh, jauniešu uh, bezdarbu. Un uh, Uh, ņemot vērā, ka mūsu valstu ekonomikas ir savstarpēji saistītas, ir nepieciešams uh, darboties saskaņoti. Sešu un divu paku reforma būs uh, nopietnas pārbaudes akmens, kas parādīs, vai mēs nopietni domājam par Eiropas pilsoņiem, vai Eiropas pilsoņi var uzticēties Eiropas projektam. Es aicinu Dombrovska kungu apliecināt, ka komisija darbojas pilsēņu interesēs. Paldies Gilas kundzei un tagad vārds Tomču kungam. Kundzei, es atvainojos. Paldies. Godātie kolēģi, es piekrītu Eiropas komisijas uh, secinājumiem par to, ka pēdējo gadu laikā um, nodokļu politika ir iekļuvusi strupceļā un abi, š, abas šīs pakotnes uh, piedāvā izēju no šīs strupceļa. Uh, un, diemžēl, šobrīd nevar vēl spriest, vai tiešām šis projekts vainagosies ar panākumiem, bet ir nepieciešams padziļināt budžeta kontroli steidzami, jo da, bieži vien dalību valstis rīkojas neracionāli un vēlas uh, izpatikt. Un tādēļ ir nepieciešams pastiprināt kontroli par makroekonomisko stabilitāti. Un uh, komisija apgalvo, ka ir veikušas 42 pārbaudes un ir uh, konstatēti arī uh, neatbilstības gadījumi, bet nekas nav darīts un varbūt komisija pārāk uzticas valdībām un pārāk maz pārbauda apsolīto pasākumu reālo īstenošanu. Runājot par savu valsti Slovā, Slovēniju, es varu apliecināt, ka komisija ir ticējusi maldīgiem solījumiem un tādēļ komisijai būtu reāli jāpārbauda, vai apsolītie pasākumi tiešām ir īstenoti. Paldies, un tagad kolēģis Ludvigsons. Ir svarīgi, lai mēs uh, Uh, skatot tieši uz uh, šo sešpaku un divpaku, izvērtētu, kā tās līdz šim ir darbojušās un kā šīs normas uh, darbojas krīzes laikā. Protams, ir labi, ja šādi noteikumi ir, bet mums ir jāizvērtē mm, jaunā situācija Eh, varbūt nemaz nav nepieciešami grozījumi, bet ir šie noteikumi reāli jāīsteno. Un eh, varbūt būtu nepieciešams elastīgāk šos noteikumus piemērot, kā tas sākotnēji bija iecerēts bet eh, mēs konstatējam tādu ideoloģisku ne, neelastību šajos jautājumos un šie noteikumi būtu jāīsteno tā, lai mēs varētu uzlabot situāciju, lai nodrošinātu investīcijas tajās valstīs, kur tās ir nepieciešams, un problēma ir nevis noteikumi, bet to īstenošana. Paldies! Paldies, ko tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Un es gribu teikt, ka ir pieteikušies divreiz vairāk runātāji nekā mūsu rīcībā ir. Uh, palicis uh, uzstāšanās laiks, un tad ir saīsināšu sarakstu, un tagad uzstājas Bogovičs kungs. Hvala lepa. E, gospodarska in fiskalna unija je zelo pomembna. Paldies, priekšsēdētāji. Ekonomikas un monetārās Savienība ir viens no svarīgākajiem sasniegumiem Eiropas Savienībā, un šī um, eiro eh, ir viens no galvenajiem dzinējspēkiem uh, tādai eksport, uz eksportu orientētai ekonomikai kā Slovenijai. Ņemot uh, vērā uh, tagad ierosināto uh, Uh, grozījums paketē. Es uzskatu, ka tie ir uh, atbalstāmi, ka tie ir uh, efektīvi pasākumi, kas nodrošinās jaunus darba vietas un arī stiprinās sociālos standārts un uh, nodrošinās ekonomikas izaugsmi. Un es uzskatu arī, ka valstis ir tiešām uh, jāpārbauda, ir jāpārbauda, vai reformas tiek īstenots un vai tas notiek ilgtermiņā, jo šīs reformas ir nepieciešams ne tikai Eiropas Savienībai, bet arī pašām valstīm. Tagad vārds Pirīnska kungam. Уважаеми господин Домбровскис, Cienījamais uh, Dombrovska kungs, šķiet, ka jūs esat aizmirsis uh, pirmo teikumu pats savā ziņojumā, kur ir ierakstīts, ka jaunā mehānisma mērķis ir stiprināt ekonomisko pārvaldību, lai panāktu stabilu kohēziju, ekonomisko izaugsmi un stabilas darba vietas. Tālāk šī pārskata galvenais eh, mērķis ir uh, izpētīt, kā, uh, šis, uh, kā šie noteikumi palīdz uh, attīstībai, bet jūs ne, nesat minējis nevienu faktu, ne, nekādus datus vai ciparus, kas pierādītu, ka uh, Eh, piemērotie pasākumi eh, kaut ko panāk, ka mēs tuvojamies mērķu sasniegšanai, vai jūs tiešām nevarētu tūlīt un nekavējoties sniegt atbildi par to? Paldies! Paldies, eh, Perinski kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Pēc šīm debatēm šķiet, ka demokrātijas deficīts šīs ekonomiskās pa, eh, pārvaldības sakarā ir iestājies komisija uzskat, ka tā var lemt par dalību valstu finanšu un ekonomisko politiku, ka tā var kontrolēt valstu budžetus un uzspiest savus noteikumus eh, valstu parlamentiem. Turklāt eh, komisijas priekšsēdētājs Junkers Eh, saistībā ar trojkas darbībām atbalstās veikumu Grieķijā. Un arī līdzīgi strādā komisārs Moskovici Atēnu sakarā, bet komisāri jūs esat aizmirsis komisijas neitrālo raksturu. Jūs to esat aizmirsis, bet Eiropas tautas nosūtīs jums to vēstījumu, kas kāds jums pienākas. Vielen Dank, Herr Kollege Mann. Paldies! Un tālāk Glēzes kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Grieķu sakāmvārds ir, ka kalns piedzemdēja pēli. E, bet atbildīgajiem par ekonomiku nav pat izdevies piedzemdēt pēli, nav izdevies novērst krīzi, novērst bezdarbu, mazo vidēju uzņēmumu bankrotus. Viņi neko nav darījuši pret nabadzību, bādu, be, nes, pašnāvībām. Parāds tikai pieauga. Kāpēc? Tāpēc, ka nauda ir iecelta dieva kārtā, tiek uzskatīts, ka nauda ir visa labuma avots, bet tā ir nopietna kļūda. Nauda pārstāv vērtību, bet tā pati nerada vērtības. Tikai darbs rada vērtības, tikai strādājošais rada vērtību ar savu darbu. Zinātnieki ir veikuši pētījumu saskaņā ar kuru. ka ja ņemtu vērā strādājošo Eh, radīto pievienoto vērtību, un tagad runātājs tiek pārtraukts. Paldies, Glēsos kungs, un tagad kolēģi Maletiča. Predsēdāvajuči, pozdravljam podpredsjednika Dobrovskisa i čestitam. Paldies! Mēs sirsnīgi sveicām Dombrovska kungu un paldies par šo ziņojumu. Mēs jūs apsveicam ar to. Vairums man kolēģu atzīmēja, ka uh, Eh, stratēģiska un sistēmiska eh, pieeja eh, pārvaldībai ir ļoti svarīga. Kas ir vēl svarīgāk? Ir atstāt brīvu vietu dalību valstīm, lai tās pašas spētu rast labākos risinājumus viedai konsolidācijai un investīcijām. Nevar šeit rast vienādus risinājumus visiem, kopīpējas šeit nedara bet Eiropas pusgada laikā dalība valsts var dalīties pieredzē un mācīties no labākās prakses un uh, reformu realizācija visās dalībvalstīs ir svarīga, bet ir svarīgi veikt arī konstitucionālas reformas Eiropas Savienības līmenī. Uh, jāpilnveido kopējais tirgus, jāizveido vienotais digitālais tirgus, kohēzijas politika un banku savienība. Šīs politikas spējas nodrošināt uh, inovatīvu, konkurētspējīgu Eiropu ar spēcīgu tautsēmniecību. Paldies! Vielen Dank, Frau Kollegin. Paldies, Maletič skundze un kolēģis Rozjē, kā pēdējais runātājs. Brīvā mikrofona procedūra. Paldies, priekšsēdētāji. Pēc kādās grūtībās vienmēr ir viegli norādīt uh, grēkāzi. Saskaroties ar Eiropas Savienības situāciju, par kur mēs runājam šobrīd. Mm Mēs esam deflācijas eh, priekšvakarā, tā var skart mūs visus neatkarīgi no valsts piedarības. Nauda ir domāta, lai veidotu ekonomisku pārvaldību, un ir nepieciešama sadarbība starp valstīm konkurētspējas vārdā, un uh, Eh, darbs pilsoņu interesēs un nevis pret viņiem. Un mēs arī šajā sakarā sagaidām darbu no komisijas puses. Paldies! Frau kolēģin Rosier. Paldies, Rosiers kundzei! Un tagad esam noslēguši brīvā mikrofona procedūru, un tagad došu vārdu noslēguma eh, runai Dombrovska kungam. Lūdzu! Uh, uh, Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Vēlos pateikties visiem par interesantām debatēm, kas mums notika šodien. Kā jau es teicu sākumā, Eiropas komisija uzskata, ka eh, pēc šā pārskata eh, ekonomiskās pārvaldības stiprināšana ir jāīsteno kā dialogs ar visām ieinteresētajām pusēm, un mēs eh, konsultējamies arī ar parlamentu. Es atzīmēju visus izskanējušos komentārus. Un uh, mēs uh, uzlabosim uh, savu uh, darbu, un es arī ņēmu vērā Berešas kundzes un um, referentu teikto, kas strādā pie šā ziņojumu. Tāpat bija arī komentāri, kas neietilpst sešpakas un divpakas uh, pārskatīšanas kontekstā, bet es tomēr komentēšu šos jautājumus un komentārus. Pirmkārt, par labāku stabilitātes izmantošanu stabilitātes un izaugsmes pakta ietvaros. Komisija gatavo detalizētu vadlīniju dokumentu par uh, stabilitātes un izaugsmes paktu, un mēs analizējam šo jautājumu, un šis dokuments tiks um, Eh, publiskots nākamā gada sākumā, un mēs pievērsīsimies vairākiem jautājumiem, proti ņa, eh, par to runāsim, kā ņemt vērā ekonomikas ciklu, tālāk kā eh, attiekties pret struktūra reformām un citiem jautājumiem, bet tāpat jāuzsver, ka šis dokuments tiek sastādīts pašreizējā stabilitātes izaugsmas pakta ietvaros. Tālāk par uh, to, kā uh, skatīties uz uh, investīcijām, kas tiek īstenotas no Eiropas Strateģisko investīciju fonda. Par to komisija jau runāja, kad mēs prezentējām šo uh, fondu, ka attieksme būs tāda, ka, ja citi izdevumi tiek iekļauti deficītā un izdevumos, tad uh, šīs investīcijas, ja dalību valstis arī pārsniegs noteiktos uh, sliekšņus, tie neiedarbinās nekādas uh, sankcijas. Tātad šeit būs labvēlības režīms noteikti šīm investīcijām. Tālāk darbs pie ekonomiskās pārvaldības sistēmas stiprināšanas nebūtu nav pabeigts, un esmu gatavs īstenot intensīvas debats ar jums un citām interesētajām pusēm tuvāko mēnešu laikā. Paldies! Paldies komisāram Dombrovskim. Līdz ar to debates ir eh, noslēgtas un es izsludinu sēdē pārtraukumu līdz pulksten 12, kad notiks balsošana.